Good morning. Jā, labrīt. Mani sauc Anna Gomeša, es esmu uh, sēdes apakškomitejas priekšsēdētāja vietniece, un es uh, gribētu apakškomitejas vārdā visus jūs sveikt mūsu kopējā publiskajā uzklausīšanā, it īpaši mūsus kolēģus no nacionālajiem parlamentiem, kā arī NATO parlamentārās asamblējas. Tāpat es gribētu apsveikt mūsu īpašos runātājs, doktoru Hamiltonu, eh, doktoru Zabarovski un doktoru Antoniju. Mēs ceram, ka viņi tiešām mums eh, sniegs vielu pārdomām mūsu debatēm. Ņemot vērā viņu pienesumu, mēs gribētu, lai mums būtu kopīgas pārdomas par nākošajām mūsu problēmām attiecībā uz transatlantiskajām drošību, drošības attiecībām. Tātad šo sēdi organizē mūsu Drošības un aizsardzības apakškomiteja un NATO parlamentārā asamblēja kopā ar Eiropas parlamenta delegāciju NATO parlamentārajā asamblējā. Tulkojums tiek sniegts visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās, izņemot eh, somu, dāņu, čehu, slovāku, igauņu, ungāru un lietuviešu valodā. Šī uzklausīšana uh, tiks uh, tieši sniegta uh, web tīmeklī, lai mūsu iedzīvotāji, ja vien tā vēlas, varētu sekot mūsu debatēm internetā. Eh, tātad Eiropas parlamenta delegācijas vārdā. Es eh, tiešām eh, mēs apsveicam šo vēsti, ko jaunais NATO parlamentārās asamblējas jaunais vadītājs Džons Tērners ir teicis, ko viņš izteica NATO parlamentārās asamblējas asamblējā Valencijā pērnā gada beigās. Tobrīd viņš Tobrīd eh, viņš pār eh, uzteica eh, Baraka Obamas toreiz prezidenta kandidāta darbu novērtējumu, ka mēs labāk varēsim tikt galā ar mūsu izaicinājumiem. Mēs gribētu gūt lielāku parlamentārisko pāraudzību par NATO darbību, un tieši šim uzdevumam NATO parlamentārajai asamblējai ir jāspēlē īpaša uzraudzības loma. Mēs Eiropas parlamentārā tiešām uzskatām, ka NATO ir ļoti svarīga transatlantiskā dialoga forma un tā garantē e, drošību Eiropā. Un mēs e, tiešām esam guvuši pierādījumu tam, ka e, pirmā Eiropas parlamentārā lieta, ko mēs runājam par Eiropas Savienības, tātad Vātanena ziņojums, ko mēs pieņēmām 19. februāri, ir kā apstiprinājums tam. Kopš jaunā Eiropas parlamenta um, um, lēmumiem. Mēs esam izveidojuši starptautisko partnerību, kas šobrīd ir labi nostiprinājusies. Eh, un mums šobrīd ir eh, iespējas vadīt Eiropas Savienības uh, Eh, Berlīnas tad plus formātā mēs varam veikt plānošanu, eh, NATO Eiropas komandu eh, iespējas un varam izmantot arī NATO īpašumu un iekārtas. Mēs tātad varam veikt mūsu uh, korporāciju uh, daudz uh, veiksmīgāku, un mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai vajadzētu ņemt vērā to, kā Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas attīstās, un tāpēc Eiropas parlaments esošajās un agrākajās rekomendācijās ir ieteicis attīstīt esošos attiecības ar starp Eiropas Savienību un NATO, ņemot vērā po protams, abu šo organizāciju neatkarīgo dabu. Un tas arī pats svarīgākais, ko savā ziņojumā teica Vatanena kungs, uz ko es arī atsaucos. Mēs uzskatām, ka e, patieso e, kooperāciju sadarbību mums vajag e, rīkot kā Kosovā Un tāpēc mums vajadzētu ņemt vērā šos tehniskos eh, vienošanos dokumentus starp Eiropas Savienību un NATO un tos parakstīt pēc iespējas ātrāk, lai mēs varētu tiešām veiksmīgi, eh, eh, kā Kosovā, tā Afganistānā, veikt mūsu operācijas. Un nodrošināt arī Eiropas Savienības personālu klātbūtni šajās misijās. Mums ir vesela eh, rinda 2009. Eh, gada svarīga noteikuma, notikuma, un eh, tas tiešām ietekmēs starp transatlantiskās drošības attiecības, it īpaši ņemot vērā šobrīd NATO-ASV attiecības. Un līdz ar to mēs, protams, ņemam vērā jauno ASV administrāciju Obamas varot, val, vadībā. Tāpat nākošais mēnesis NATO sanāksim Strasbūrē un Kēlā. Kēlā un uh, mēs ņemam vērā arī to, kā eh, Eiropas Savienības un ASV drošības attiecības pastiprinās, ņemam vērā nākotni Eiropas uh, līgumam uh, Lisabonā. Mēs ņemam vērā sākotnējās diskusijas par uh, NATO uh, nukleāro jeb kodolspēku nākotni un vēl bez tam uh, ņemot vērā arī šo uh, pretraķešu aizsardzības sistēmu Un eh, visbeidzot, eh, kāda būs eh, Krievijas loma Eiropas drošības arhitektūrā. Visas šīs attīstības lietas notiks vienlaicīgi, ņemot vērā nopietnu globālo ekonomikas un finanses krīzi, kas vēl tālāk izveidos spiedienu uz darbojušām personām un tāpat vēl mazinās jau tā mūsu trūcīgos aizsardzības budžeta līdzekļus it īpaši ņemot vērā, kādas šobrīd ir eh, situācija aizsardzības tirgu. Mēs nesen Eiropas parlamentā esam pieņēmuši, diemžēl, tādus drosmīgus lēmumus. Mēs eh, kopā ar padomu esam pieņēmuši direktīvu par eh, aizsardzības publiskiem iepirkumiem, kas mums sniegs atvērs mūsu šo aizsardzības aprīkojumu tirgu un uh, Eiropas kongresa un senāta kolēģi varbūt darīs to pašu e, tādā veidā, uh, ka mums nebūs vairs uh, šo te, uh, tādu, kā jāpērk tikai amerikāņu ražojumi. Un, uh, ņemot eh, vērā uz ieroču eksportu, kur Eiropas eh, Savienībai un ASV ir lielākā loma kā eh, lielākiem eksportētājiem, Eiropas Savienība nesen ir veikusi lielu soli, panākot to, ka uh, kodeks attiecībā uz ieroču eksportu ir kļuvis uh, saistoši obligāts. Mēs gribam, lai mēs vadītu pasauli, lai mums būtu tiešām uh, legāli saistošs uh, un saistošs uh, ieroču tirzniecības nolīgums. Mēs uzskatām, ka uh, stiprāka Eiropas Savienība uh, var tikai uh, palīdzēt uh, izveidot uh, godīgāku uh, šo te slodžu sadalīšanu starp uh, sabiedrotajiem, un tātad mēs būsim arī kā ļoti svarīga sastāvdaļa <clears throat> Eiropas Savienības un apvien ASV attiecībās. Tāpēc mēs augsti vērtējam ASV interesi par Eiropas Savienības drošību, ko uh, demonstrē tā piedalīšana EULEX spēkos Kosovā. Un uh, šā, šīs intereses e, tās veidos ceļu, lai mēs veidot e, kopīgu patiesu e, drošības politiku, kurā nebūs nekādu iespēju, ka mēs varētu izvairīties no pienācīgās lomas sniegšanai NATO. Un tagad es gribētu dot vārdu savam tautietim un arī draugam no sociālistu partijas, un tas būs Kaļas kungs kurš ir no NATO parlamentāras asamblējas. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies, Anne Marija. Es domāju, ka mēs runāsim tikai portugāliski šeit. Paldies par šiem ievadvārdiem, dārgie kolēģi. Es gribētu tāpat sveikt visus jūs no NATO parlamentārās asamblējas un pateikties Eiropas parlamentam, ka tas ir kā namatēvs šim šīs dienas pasākumam. Mūsu NATO asamblēja gadu laikā ir attīstījusi izcilu sadarbību ar Eiropas parlamentu. It īpaši eh, aktīvi piedaloties eh, delegācijā, un to mēs esam kā mūsu eh, aktivitāšu sastāvdaļu jau iekļāvuši Esot eh, regulārās sanāksmēs eh, šajā te eh, sede vai drošības un aizsardzības apakškomitejā, es tiešām uzskatu, ka mums ir laba sadarbība parlamentārajā līmenī, un tas varētu būt kā modelis NATO Eiropas Savienības at attiecībām vispār. Es gribētu pateikties arī mūsu eh, vieslektoriem šodien, un es tiešām eh, ar interesi gaidu viņu stāstījumus. Ļaujiet man īsumā iepazīstināt arī mūsu kolēģiem no NATO parlamentāras asamblējas. Mēs esam 13 eh, nacionālo parlamentu pārstāvju, kas šobrīd ir no astoņām dalībvalstēm. NATO parlamentārajā asamblējā. Mēs esam šodien eh, eh, šeit, lai pārlunātu nākotni eh, par mūsu transatlantiskajām drošības attiecībām. Tā ir ļoti saulaicīga diskusija un vairāku iemeslu dēļ. Pirmais no tiem. Mums ir jauna administrācija Amerikas Savienotajās valstīs par, par <clears throat> Obamas kunga vadībā. Un kā jau mēs esam teikuši, ka šobrīd ir jauns tonis to ar politiskajiem izteikumiem. Un ko izteica eh, viceprezidents Baidenkungs eh, pēdējā eh, mēneša laikā. Mēs iesaistīsimies šai procesā, mēs uzklausīsim un mēs konsultēsimies. Jaunā ASV administrācija ir, protams, uzstādījusi sev ļoti ambiciozus mērķus Tā ir arī apstiprinājusi e, savu uzticību e, transatlantisko attiecību veicināšanai. E, divas e, nedēļas e, iepriekš e, šīs e, tika Baidenkungs aicināja atjaunot NATO. Un pēc mēneša NATO pārstāvi tiksies Strasbūrā un Kēlā, lai Uh, svinētu 60. šīs savienības gada dienu. Un tā būs lieliska iespēja pārdomāt NATO sasniegumus pēdējos 60 gados un arī uzsākt jaunu procesu, kuram vajadzētu novest pie tā, ka tiek pārskatīt nacionālu, NATO strateģiskais koncepts. Uh, protams, ir ļoti daudz svarīgs jautājums jāizskat šai sēdē. Uh, ko nozīmē šobrīd piektais pants? kā eh, mēs varētu pievienot vērtību eh, tam, ko mums prasa jaunie izaicinājumi - energodrošība, eh, kiberkarš un pirātisms un citi draudi. Kāda ir NATO paplašināšanās nākotne? Kas būs pamatā mūsu nākotnes attiecībām ar Krieviju? jo tie ir tikai daži no šiem daudzajiem jautājumiem, ko eh, vajag apskatīt jaunajam strateģiskajam konceptam. Eh, tā pašā laikā, eh, tā kā NATO iesaistās šajā procesā, Eiropas Savienība meklē ceļus, kā varētu stiprināt tās Eiropas drošības politiku. 2009. gads būs ļoti svarīgs gads Eiropas drošībai. E, jo mums būs vesela rinda ļoti sarežģītu operāciju no Kosovas līdz pat Somālijai. Un iespējams arī tiks pieņemta e, Lisabonas e, līguma mm, līguma teksti. Un mums vajadzētu nodrošināt, lai mēs nekādā veidā nedublētu NATO, bet gan papildinātu mūsu kopīgo drošību. Izaicinājumi, kas stāv mums priekšā, ir daudz. Uh, un uh, to saraksts nepārtraukti aug. Un uh, šajā gadījumā uh, mums ir tāda vide, kurā ir nepieciešama stipra un efektīva starptaut uh, transatlantiskā uh, partnerība. Un tāpēc šobrīd mēs runājam par NATO nākotni, un uh, šie jautājumi ir ļoti būtiski. Un mēs, kā parlamentārieši, uh, mums ir tiešām jābūt pilnīgi iesaistītiem šajās pārunās. Mums Eh, vajadzētu pilnībā izmantot eh, šo pārdomu periodu un sabiedriskās debates, lai izskaidrotu mūsu pilsoņiem, eh, kāpēc mūsu savienība ir unikāla un fundamentāla un kā tā aizsargā viņu drošību. Mums vajadzētu tiešām pieņemt visus šos sabiedrības viedokļus un mums vajadzētu parlamentāro asamblēju e, ņemt vērā, ka tā jau ir e, publicējusi savus pārdomas par nākošo šo e, konceptu. 2009. gada laikā mums būs vairākas diskusijas par šiem jautājumiem, kuras jau es agrāk pieminēju, un tas mums ļaus pieņemt veselu rindu rekomendāciju, jeb ieteikumu, kas, mēs ceram, tiešām nāks par labu diskusijām valdību līmenī. Es eh, atklāšu, eh, es ceru, ka mūsdienas deba, šīs dienas debatas nāks klajā ar jaunām idejām, un es tiešām eh, gaidu šo domu apmaiņu. Vēlreiz paldies par šo iespēju, un es vēlreiz uzpasvītroju, ka tiešām ir nepieciešams, lai mēs darbotos kopā, sadarbībā, drošības, pasaules drošības labad. Paldies! Lielas paldies! Tagad pāriesim pie pirmā diskusija paneļa par nākotnē gaidāmām problēmām un iespējām Amerikas Savienoto valstu viedoklis tiks izteikts. Un pirmais runātājs doktors Hamiltons. Viņš ir transatlantisko attiecību centra vadītājs Vašingtonā. Centrs darbojas John Hopkins universitātē. Šogad ārpolitikas žurnāls nosauca šo, šo, eh, šo centru par vienu no tādiem svarīgākiem intelektuālajiem centriem pasaulē. Uh, Eh, Hamiltona kungs arī vāda Amerikas konsorcija Eiropas Savienības studijām. Eh, tas ir tāds ekscelents centrs, kurā tiešām ir ļoti daudz zināšanu par Eiropas Savienību. Eh, Hamiltona kungs ir uh, darbojies ASV valsts departamentā, bijis Eiropas lietu se, eh, galvenā sekretāra vietnieks, tāpat ir bijis atbildīgs par NATO transatlantiskajām un uh, EDSO jautājumiem. Viņš ir bijis arī koordinators Eiropas stabilizācijas jautājumos, uh, personāla plānošanas vadītājs. Uh, Eh, personāla biroja vadītājs Eiropas nodaļā, tāpat arī eh, padomnieks ASV vēstniekam Vācijā. Hamilton kungs ir sarakstījis vairākas grāmatas un arī nesenu pētījumu par alianses atkal atzimšanu un 21. gadsimtu tālāko attīstību. Mm, šajā pētījumā iesaistījās četri eh, galvenie ASV pētniecības centri, eh, kas nodarbojas tieši ar transatlantisko attiecību pētīšanu. Hamiltona kungs sniegs mums prezentāciju, kas būs apmēram 10 minūšu garu, pēc tam būs debates apmēram 50 minūšu garumā. Deputāti, kas vēlas um, uzdot jautājumus pēc Hamiltona kunga uh, runas, uh, tiek aicināti pacelt rokas, nosaukt savu vārdu un uzdot jautājumu pēc tam. Hamiltona kungs, dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir ārkārtīgi liels prieks būt šeit, redzēt uh, klausītāju rindās daudzus draugus. Esmu priecīgs būt jūsu vidū. Kā jau priekšsēdētāja kundze teica, Es runāšu par pētījumu rezultātiem, ko mēs uh, veidojam kopā ar trim citiem centriem. Uh, jūs esat saņēmuši šī pētījuma rezultāts rakstveidā. Uh, pētījumu kopumā mēs varam izlasīt mūsu Translēnsko attiecību centra mājaslapā, ja tas jūs interesē, un es varu arī jums to mm, piedāvāt. Pētījums ilga sešas mēnešus, tas eh, iekļaut konsultācijas dažādos abās Atlantijas okeāna pusēs, gan arī ASV, gan Eiropas Savienībā. Līdz ar to viedoklis nebūs tikai amerikāņu viedoklis, bet arī eiropiešu viedoklis. Mēs organizējām konferences Eiropā ar daudzu Eiropas vēstniecību palīdzību un arī aptaujājām eksperts no Eiropas. Tātad pētījuma rezultāti atspogļo ekspertu viedokļus dažādās valstīs. Mēs eh, šajā pētījumā mēģinām iezīmēt tālākās vadlīnijas partnerattiecību jaunajam posmam. Drīz notiks NATO samits. Pirmā eh, pārskata daļa eh, mēģina aprakstīt vispārējo kontekstu, kādā tagad ir jāatjaunina NATO darbība. Priekšsēdētāji pieminēja jauno toni, kas šobrīd atskan no Vašingtonas. Tas nav tikai jauns tonis, bet ir iestājies jauns laikmets. Es eh, šodien izsaku pats savas personiskās domas. Taču Šķiet, ka šobrīd tiešām ir pavērušās durvis, taču tas tā nebūs vienmēr. Ir jāizmanto šis brīdis, lai atkal pa jaunam pozicionētu šo te rietumu partnerattiecību modeli jaunajā pasaulē. Mums ir tikai tā, šī iespēja neilgu laiku, lai mēs varētu stāties pretī jauniem izaicinājumiem. Ziemeļamerikas un Eiropas tautas, eh, tāpat arī institūcijas domā par to, kādi ir kopējie izaicinājumi. Kas šajās attiecībās šodien ir atšķirīgs no citām attiecībām? Ja mēs ejam uz, braucam uz citām pasaules daļām un uzrunājam citas auditorijas, tad varbūt varētu rasties šaubas par to, kādēļ transatlantiskās attiecības vēl joprojām ir vajadzīgas, kādēļ tās ir svarīgas. Es domāju, ka mums ir jāatgriežas pie saknēm, lai atbildētu šo jautājumu. Mēs uzskatām, ka šīs attiecības tik tiešām ir ļoti svarīgas divos pamatveidos, kas nav raksturīgi nevienām citām attiecībām, kas mums eh, vai jums ir ar citiem partneriem pasaulē. Kādas ir šīs atšķirības? Pirmkārt, Pēdējo 60 gadu laikā mēs esam uzkrājuši ļoti daudz ko. Tā ir attiecību pieredze. Eiropā notiek debats par to, kā jūs kopā sadzīvot. Jums ir tā sauktais akī komunitēra. Jums ir dokumentu, normu, noteikumu kopums, kas jums visiem ir kopīgs. Mēs uzskatām, ka varbūt nav tik institucionāls ietvars, taču līdzīgs ietvars, ko mēs varētu saukt par Aki Atlantika. Tātad tās ir normas, vērtības, institūcijas, dokumenti, konsultāciju veidi un uh, ietvars, kas veido mūsu uh, kopsaucēju vai mūsu kopīgo īpašumu. Un šis Aki Atlantika ir pamats tam, kā mēs sagaidām, kā otra puse izturēsies. Un pēdējo gadu laikā mēs nevienmēr esam ievērojuši šo uh, Atlantiku. Daži no mums ir pārkāpuši to, bet vienmēr esam atkal atgriezušies pie šī kopsaucēja. Esam aicinājuši otru pusi arī dzen atgriezties pie šīta normu kopuma. Mūsu cerības nevienmēr bijušas piepildītas, nevienmēr bijušas sasniegtas, bet vienmēr mēs esam atgriezušies pie šīs kopējās pieredzes, pie šī rīcības kodeksa, ja tā varētu teikt. Tas, tā ir viena īpatnība mūsu attiecībām. Otra īpatnība ir tā, ka mūsdienu pasaulē Ja mēs skatāmies uz visām globālām koalīcijām, tad tās var būt veiksmīgas tikai tad, ja ir vienošanās Atlantijas okeāna abās pusēs. Mēs varam būt jebkuras iedarbīgas pasaules koalīcijas pamats. Ar mums vien vairs nepietiek, bet mēs esam neatņemama sastāvdaļa ikvienai vienošanai attiecībā uz jebkura veida izaicinājumu. Ja Atlantijas abās pusēs nav vienošanās, tad šī koalīcija nevar izveidoties vai nevar būt efektīva. Par nevienām citām attiecībām mēs to pašu nevarētu teikt. Kā Džo Baitens kādreiz teica, ir labā ziņa un sliktā ziņa Mēs varam izvēlēties, izmantot šīs iestrādes un attīstīt tālāk mūsu attiecības, bet mēs varam arī aizmirst par šīm iestrādēm, varam strīdēties par lielo gaļu, par banāniem un citām nenozīmīgām vielām lietām. Mēs varam izmantot šīs savas unikālās attiecības, lai veidotu atšķirīgu citu pasauli. Protams, terorisms joprojām ir izaicinājums, taču eh, pa, globālā cīņa pret terorismu ir beigusies šobrīd. Jā, protams, pastāv draudi, var būt starpvalstu konflikti. Šīs potenciāls nav izslēgts pasaulē, šāda iespēja pastāv. Taču lielākā daļa pasaules vēlas mieru šobrīd, un mums ir jāizmanto arī šī iespēja. Patiesībā tā ir standarta pieeja, kas mums ir bijusi pēdējo gadu laikā mēs e, nedomājam, ka partnerattiecību ietvars ir pilnībā aktualizēts. Tas ir jāatjaunina. E, pirmā, pirmais jaunums, kuram jāpielāgojas, neapšaubām ir ekonomiskā krīze tā pārņem visu mūsu politisko līderu enerģiju, mūsu uzmanību, ekonomikā tiešām ir lejupslīde visās valstīs. Ja neatrisināsim šo ekonomisko e, problēmu kopumā, tad diez vai mēs kaut ko varēsim. Drīz vien tiksies G20 un tas noteikti pieņems kaut kādu gala dokumentu, ka, kura tapšanā būs klāta Ziemeļamerika un Eiropa, un, protams, arī plašāka koalīcija. Ir vēl vesela virkne citu strateģisko izaicinājumu, kurus es šeit visus neuzskaitīšu, pieminēšu tikai vienu. Tas ir kaut kas diezgan neparasts, un proti tas ir mūsu pretspars vai pretī stāvēšanas spēja. Mūsu sabiedrībās ir ļoti daudz un dažādi izaicinājumi, kas neļauj cilvēkiem domāt par drošību. Ļoti bieži mums jārunā par ļoti mūsdienīgiem uh, Eh, jēdzieniem, tādiem kā eh, kibertīkli vai alkaida teroristi vai vēl kaut kādi citi tīklojumi. Proti, mūsu laikmetam ir raksturīgi dažādi tīklojumi, kurus nevar apkarot, izmantojot tradicionālos drošības paņēmienus. Teroristi izmanto brīvās sabiedrības instrumentus, lai grautu šīs sabiedrības. Un tas rada ļoti liels potenciālos draudus, varētu pat izraisīties katastrofas. Un jāatzīst, ka mēs neesam uh, labi apbruņoti, pietiekami labi sevi apbruņojuši, lai varētu starptautiskā vai globālā veidā apkarot šo parādību. Pēdējos pāris gadus mēs esam strīdējušies pār personu datu aizsardzību un tam līdzīgām lietām. Tā vietā mums būtu bijis jādomā, kā varam aizsargāt sabiedrību kopumā pret šāda veida uzbrukumiem, kā mēs varam e, nostiprināt sabiedrību pret tiem. Mēs uzskatām, ka būtu jāsāk vai nu ar nacionāliem pasākumiem, divpusējiem pasākumiem vai vislabākā veidā ar ASV Eiropas Savienības pasākumiem. Uh, esam apzinājuši veselu virkni jomu, kurās NATO varētu spēlēt tādu kā atbalstī, atbalstu lomu, kas būtu ļoti specifiska un ierobežota, bet ļoti uh, labs papildinājums. Protams, šodien mums ir institūcijas, mums ir mehānismi, vai tie darbojas atbilstoši gaidām? Manuprāt, neapšaubām nē. Mums ir jāaktualizē šīs institūcijas un šie mehānismi, lai tie būtu piemēroti mūsdienu situācijai. Ja runājam par no, NATO, tad ļoti svarīgi ir pieminēt ASV un Eiropas Savienības attiecības. Ir divi uh, Eh, divas ļoti svarīgas prioritātes, kurās mums tūdaļ pat ir jārod kopsaucējs - Afganistāna un Krievija. Tie ir ļoti dažādi reģioni, dažādas problēma jomas, taču mums būtu kopā tās jārisina. Diskusijās mēs varētu tuvāk runāt par šiem jautājumiem detalizētāk, bet principā pie mūsu prioritātēm sadarbībā būtu jāmin. Uh, šie te divi jautājumi. Ja runājam par Eiropas Savienības ASV attiecībām, tad 95. gada transatlantiskajā darba kārtībā es tieši biju iesaistīts, tā toreiz bija ļoti aktuāla, bet šodien ir novecojusi. Eiropas Savienības ASV attiecības e, atpaliek no mūsdienu konteksta un ir nepieciešams šajā izdevīgajā brīdī radīt jaunu ietvaru mūsu attiecībām. Tām ir jākļūst strateģiskākām, jo šobrīd tās tādas nav. Mēs nedomājam domājam par šīm attiecībām strateģiskā veidā. Mēs gribam darīt ļoti daudz ko kopā ar NATO, caur NATO, mm, bet, lai to varētu izdarīt, tad vispirms ir jārod ciešāk sasaist starp ASV un Eiropas Savienību. Tādēļ mēs no savas puses aicinām izstrādāt jaunu ietvaru šīm te divpusējām attiecībām ASV, Eiropas Savienību. Ja vēršamies pie NATO, un domājam par NATO, Tad mūs pārsteidz analīze. Autais, augstais karš ir beidzies. Visaugstā kara laikā NATO nepiedalījās kara darbībā. Šodien pēc augstā kara beigām NATO ir iesaistījies piecās aktīvās kara darbībās. Uh, NATO ļoti strauji operatīvi reaģē, taču šķiet, ka NATO dalību valstīm vairs neliekas, ka NATO ir tik svarīga organizācija kā augstā kara laikā. NATO ir iesaisties ļoti kritiskās drošības eh, jomās, taču nevienmēr panāk nospraustos mērķus. Tādēļ dažiem šķiet, ka NATO varbūt ir atvirzījies uzmanības perifērijā. NATO ir vairāk aizņemts nekā jebkad agrāk, dara daudz ko vairāk, bet uh, nespēja izskaidrot sabiedrībai un politiskajām aprindām tā mērķus un uh, darbību. Tādēļ mums ir nepieciešams jauns process. Piedāvājam divu posmu procesu. Pirmkārt, NATO samitā mums ir jārunā par izaicinājumiem, kas ir alianses priekšā. Ministru tikšanās laikā decembrī mums ir jāsniedz šīs analīzes rezultāti mēs uzskatām, ka ir nepieciešams nodibināt ekspertu grupu, eh, kura strādātu pie NATO reformas šajā te grupā būtu valstu amatpersonas, tātad ierēģi gan no ASV, gan Eiropas Savienības, pēc tam ministri un ģenerālsekretārs apstiprinātu šo reformas projektu. Nākamais uh, samits, mūsuprāt, 2010. gada rudenī varētu notikt Lisabona, un tad mēs varētu apspriest šo te reformu. Tāds ir mūsu priekšlikums. Ja skatāmies uz NATO šodien, tad neapšaubām tur nepieciešams jauns līdzsvars. Uh, 15 gadus mēs sakām, ka mums ir uh, jā, jāatkāpjas pamazām, bet mm, tomēr jāsaka, ka mēs esam ļoti aktīvi, mēs darbojamies ļoti daudz. Ja mēs pajautātu vienkāršiem cilvēkiem ASV vai Eiropas Savienībā, kas ir NATO, tad es ceru, ka vairums cilvēku atbildētu, NATO uzdevums ir mūs aizstāvēt, aizsargāt. Tā ir visvienkāršākā atbilde, ko varam iedomāties, un tā ir arī pareiza atbilde. Eh, nevienmēr cilvēki izprot visas nianses, taču pamatdarbību viņi saprot. NATO nevienmēr ir redzams, tā klātbūtne nevienmēr redzama mūsu valstīs. Ļoti tālu eh, citās valstīs, citos reģionos NATO klātbūtne redzama daudz vairāk nekā pie mums, un tas ir nepareizi. Um, mums ir jācenšas šī atpazīstamība tomēr veicināt. Mums ir jāaizsargā gan sava teritorija, gan arī jāprojicē šī savu varu citur. Tā tad ir nepieciešams pārskatīt šo līdzsvaru starp pašmāju misijām un tālajām misijām. Uh, Pašmai misijas ir trīs uzdevumi. Pirmkārt, kolektīvā aizsardzība, kas ir alianses pamatdarbība. Ir vesela virkni jauno dalību valstu, kas nesen iestājās NATO un tagad tās domā par to, eh, vai tiešām piektā panta garantijas attiektos arī uz viņiem. Daži uzskata, ka tā, tas ir pārspīlējums diskutēt par šo jautājumu. Taču uh, ja kāda no šīm valstīm uztraucas par 5. panta patieso darbību, tas nozīmē, ka mums ir jāpārskat šīs garantijas, jā, jāuztver tās nopietni. Mums ir NATO vairs šobrīd neplāno darbību 5. panta ietvaros, bet mums ir nepieciešams strādāt pie tā, mums jāatsāk šī plānošana. NATO bieži vien uh, piedalās dažādās mācībās bez sava karoga. Es domāju, ka varbūt mums vajadzētu tomēr uh, afišēt šo savu klātbūtni. Otrs, mums ir nepieciešams veicināt šo transatlantisko pretsparu, transatlantisko aizsardzību. Ir vesela virkne jomu, kur mēs varētu uh, dot papildus ieguldījumu, piemēram, pieeju eh, apsargāšanu Eiroatlantiskajai jomai eh, telpai gan pa jūru, gan arī no gaisa mēs atturēsim nevēlamos spēkus no iekļūšanas Eiropā. Gan jūras spēki varētu tikt iesaistīti, gan arī gaisa spēki. Šī ir konkrētā loma, ko NATO varētu spēlēt mūsu sabiedrības aizsardzības stiprināšanas jomā. Bez tām arī bioloģiskā aizsardzība, kiberaizsardzība un citas jomas. Trešā pašmāju misija ir tā, ka mums ir nepieciešama vienotība un miers mūsu teritorijā. Tas ir mūsu vēsturiskais mērķis, bet to vēl pilnībā neesam sasnieguši. Ja mēs esam godīgi pret sevi, tad Eiropa šodien nav vienota un mierīga. Uh, it īpaši tajā teritorijā starp Eiropas Savienību un Krieviju. Tā ir vēl joprojām diezgan juceklīga teritorija, un šīs teritorijas iedzīvotāji nezina, kas notiks nākotnē. Un patiesībā sakot, mēs viņiem arī īpaši neesam palīdzējuši Mēs neesam izmantojuši mācības, ko smēlāmies Centrāla Eiropā dienvi, eh, attiecībā uz Dienvidu Austrumu Eiropu. Tas ir strateģisks reģions gan Ziemeļamerikai, gan Eiropai, gan Krievijai, un mums vairāk jākoncentrē savu uzmanību uz šo reģionu. Mēs uzskatām, ka tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem pašmājās, tātad stabilizēt situāciju šajā reģionā. Tie ir trīs ļoti skaidri elementi Mums ir jāmēģina šie elementi skaidrot sabiedrībai, iedzīvotājiem. Misijas ārpusē pirmkārt ir atbilde uz krīzēm, tā mūsu NATO atbildes spēka tieši tā ir veidot. Ja briesmas rodas kaut kur ļoti tālu, tad mums ir jāspēj šie spēki vērst uz šo briesmu perēkli. Afganistāna ir viens piemērs. Mēs nezinām, kas tur var notikt. Mums ir jābūt kapacitātei m, mm, problēmas iznīcināt jau pašā saknē ja notiek kara darbība, tad ir nepieciešams palīdzēt rekonstrukcijā. Šeit NATO nevar būt vadošā loma, bet tai ir jābūt kaut kādai kapacitātei arī palīdzības sniegšanā. Un treškārt, ārējās misijās jādomā par to, ka NATO nevar paplašināt bezgalīgi tā darbības jomas nevar paplašināt bezgalīgi. Tādēļ mums ir nepieciešams ne tikai darīt visu pašiem, bet arī labāk sadarboties ar citiem partneriem. Pirmkārt, ar Eiropas Savienību. Un tikai tad mēs varēsim iedibināt to stabilitātu un drošību, kādu vēlamies. Tieši tādēļ NATO attiecības ar Eiropas Savienību ir kļuvušas tik svarīgas. Mūsu pārskata rezultātā mēs iesakam rekomendācijas, kādas ir tās dažādās lietas, kurās mēs varētu daudz labāk sadarboties, ja pārvērsim dažus šķēršļus, kas vēl to uh, neļauj mums darīt. Mēs varētu ļoti daudz ko darīt, mēs varētu kopīgi plānot, veikt kopīgus pasākums vai darboties krīžu novēršanas jomā, ja vien varētu pārvarēt dažas domstarpības, kas to vēl kavē. NATO un ANO pagājušā gada rudenī parakstīja nolīgumu. Eh, NATO eh, ļoti vēlēs publicēt šo nolīgumu, bet tā no nu nē. Tas tikai vēlreiz pierāda, ka ir problēmas mūsu sadarbībā. Piemēram, Afganistānā NATO, ANO, Eiropas Savienība visiem vajadzētu sadarboties, lai iznākums būtu veiksmīgs ir arī citi partneri, citas institūcijas, ar kurām NATO ir kaut kāda sadarbība, un tā būtu jāintensificē un jāattīsta. Tā, tā tad ir mūsu tālākās darbības um, tāda, nu, tāds kā projekts jāsadarbojas gan pašmājās, gan arī ārpusē. Un tam visam ir nepieciešama strauja rīcība un vairāk rīcības. NATO ir jā jāeliminē tā sauktie statiskie elementi savos spēkos, jādomā vairāk horizontāli. E, jūs esat saņēmuši NATO reformu, um, tādu kā pieteikumu, ne vēl projektu. Es domāju, ka konsensusa nole, nolīgums e, būtu jāpaplašina, būtu jāsašaurina tikai uz budžeta komiteju un uz dažiem citiem specifiskiem lēmumiem. Uh, Taču konsensus nav vajadzīgs, ja ir atsevišķas valstis, kuras vēlas piedalīties kaut kādā operācijā. Ja šīs valstis piedalās, citas valstis nepiedalās, tad uh, tām citām valstīm nevajadzētu ļaut ietekmēt rīcības gaitu. Bieži vien uh, šis konsensus priekšnoteikums bloķē lēmumu pieņemšanu vispār. Uh, Tādēļ mēs domājam, ka ir nepieciešams mainīt šo te konsensus noteikumu attiecībā uz zemāk līmeņa lēmumiem. Bez tam mēs uh, iesakam arī pārstruktūrēt uh, virsvadību. Šobrīd ir divi um, štābi, viens ir Beļģijā, viens Ziemeļ Virģīnijā. Uh, virspavēlnieki abi ir ASV virspavēlnieki. Mēs uzskatām, ka Amerikas štābs būtu jāvada Eiropietim. Līdz ar to mēs radītu jaunu līdzsvaru starp šiem abiem štābiem, un mēs vairāk iesaistītu Eiropas augstā lī, augstākā līmeņa karavadoņus eh, šajā kopīgajā operāciju plānošanā. Tādējādi mēs daudz ciešāk sasaistītu šos militāros spēkus. Bez tam mēs uzskatām, ka ir nepieciešama trīs apvienoto spēku um, uh, štābi, viens Nīderlandē, viens Itālijā, viens Portugālē. Katrs no šiem štābiem specializētos funkcionālās jomos, jomās un visi no viņiem arī veiktu mācības attiecībā uz piektā panta piemērošanu. Es gribētu aicināt jūs visus izlasīt uh, mūsu pētījumu rezultātus mēs ļoti nopietni mēģinājām izstrādāt konkrētas rekomendācijas šajā pētījumā. Mums ir, piet, eh, mums ir rekomendācijas attiecībā uz pretraķiešu aizsardzību, uz kodolieročiem. Es tagad sīkāk neaprakstīšu, vairāk negribu kavēt jūs laiku. Paldies par uzmanību un es ar prieku gadīšu diskusijas. Paldies! Thank you, Anna.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 priekšsēdētājs kundze. Mans uzvārds ir Vieloveiskis. Jā, protams, skaidrs, ka mūsu planētas nākotne eh, veidosies labi tad, ja būs efektīva ilgtermeņa sadarbība starp eh, abām savienībām - NATO un Eiropas Savienību. Kāds ir izējas punkts? Doktors Hamiltons piedāvā vienu Es esmu ārkārtīgi pateicīgs viņam par prezentāciju, par viņa drosmi, par viņa precīziem izteikumiem. Viņš saka, ka mēs visi saprotam, ka galvenais uzdevums ir aizsargāt drošību. To saprot ne tikai vienkāršie cilvēki, bet arī mēs. Bet ir ļoti dziļas pretrunas kas mums ir jāatrisina, proti mūsu attiecības ar Krieviju. Mums jāņem vērā Krievu idejas. Viņi uzskata, ka pastāv geogrāfiska tāda kā ārka, kas sākas Somijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Kaukāzā, Melnajā jūrā. Tur ir viņu intereses. Krievija uzskata, ka šī zona ir viņu ietekmes sfēra. Kā tad mēs varam aizsargāt drošību, ja krieviem ir šādi uzskati? Ir ļoti daudz Krievu, kas dzīvo ārpus Krievijas robežām. Ir Baltijas valstis, ir Kaukās valstis, kur daudz Krievu un Krievijas intereses. Grūzijas krīzes laikā mēs redzējām, ka ir milzu dilema, vai mums ir jāizmanto piektais pāns un jāsāk karot tādēļ, ka kāds ir uzbrucis vienam ciematam. Vai tie būtu Krievi vai kāds cits, vai ar to pietiek, lai iedarbinātu piekto pāntu? Ja mēs to nedarīsim, ja mēs nopietni neuztversim katru agresijas gadījumu, vai tas būtu pret ciematu vai pret ko citu, vai tad ir šī drošība garantēta, vai cilvēki var būt par to droši? Es domāju, ka mums jādomā par šiem jautājumiem un jāizgaismo tie. lai teritorija, kas ir starp Eiropu un Krieviju, būtu mierīgā stāvoklī un lai mūsu sadarbība ar amerikāņiem būtu efektīva un cilvēki būtu aizsargāti. Paldies! Paldies Jelavieska kungam! Un tagad es gribētu dot vārdu Kalabiga kungam no Spānijas. Paldies, Anna! Es gribētu arī pateikties profesoram par to, ka viņš mums eh, sniedz savu priekšlasījumu Un tāpat es eh, gribētu teikt, ko mēs dzirdējām nesen ASV, proti, ka tas veidos ceļu labākai sadarbībai mūsu eh, starpā. Eh, un divi komentāri. Pirmkārt, nudien stratēģiskās prioritātes tiek pieminētas kā Afganistāna. Un, protams, notiek sadarbība jau gadu desmitiem kas e, iesaista šīs te kopējās e, e, vērtības, taču šajā kontekstā tiešām kaut kas vēl būtu jāpasaka, kaut kas, kas ir ļoti būtisks, un tā ir tiešām mūsu ticamība ir likta uz spēles par šo intervenciju Afganistāna. Mums tiešām vajadzētu paskaidrot un noskaidrot, kādā veidā tiek veiktas operācijas kaujas laukā jo eh, tas ir tas, kas rada lielas bažas. Mēs eh, gribētu būt, lai būtu ļoti zemā līmenī eh, civiliedzīvotāju kritušie, taču no otras puses mums vajadzētu uzlabot to, kāda ir dzīves situācija Afganistānā, šajā valstī kā tāda. Tā kā šeit mēs redzam šies divas uh, Eh, mm, divus jautājumus. Pirmkārt, eh, mm, varbūt, ka mēs neņemam vērā to, ka vajadzētu samazināt civiliedzīvotāju kritušos un neuzlabojam dzīves apstākļus. Un līdz ar to mēs neuzlabojam mūsu pašu iespēju uzvarēt šajā eh, situācijā. Otrais - tuvējā austrumi. Tuvējos austrumos tiešām nu dienu Eh, tas ir kā ģenerators, kas rada daudzas eh, nelabvēlīgas situācijas. Eh, mums ir daudz jaunu cilvēku, kas ir mm, mm, emocionālā tādā pacēlumā. Viņi uzskata, ka šādos grūtos laikos vajag specifiskus risinājumus. Un Tā, šī situācija tuvējos austrumos arī ir kaut kas tāds, kur mums tiešām vajadzētu veikt lielu pārdomu brīdi. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji! Un tagad Mačēna kungam dodam vārdu. Paldies. Eh, divas lietas. Vai eh, problēma ir vienotība vai kopēja uzskata starp ASV un Eiropas Savienību, vai tas nāk caur šo NATO, eh, vai vienotība uzskatos pašā Eiropas Savienībā, vai mums īstenībā pašiem ir vienoti uzskati Eh, tad, kad eh, Krievija eh, teica nosūtīja 20 tūkstošus cilvēku un mobilizēja Melnās jūras floti un mobilizēja savus spēkus. Gruzijai tā nebija jautājums par mazu ciematu. Tas izskatījās pēc liela mēroga operācijas kā 39. gadā. Vai mēs reaģējam? Uh, vai mēs eh, eh, reaģējam pāris nedēļas vēlāk, vai mums bija kāds kopējs mērķis. Es pieklājīgi teiktu tā, ka atbildiet nē. Un ja Eiropa eh, tiešām darbojas ar kopsaucēju politiku, tad ir ļoti grūti teikt, ka amerikāņi piekrīt mums, kad mēs vispār nepastāvam kā kopums. Uh, Un otrs, es, protams, dālos Hamiltonu kungu uzskatos par terorismu eh, terminoloģiskajā ziņā, taču šeit eh, mums eh, vajadzētu varbūt skatīties uz, nestīties uz vakardienas vārnīcu jo mēs e, nelietojam tādu izteiksmi, kā e, pasaules karš pret terorismu, jo, jo tad e, tas iznāks kā globālais karš pret mums, jo daudz kolēģi pat atcerieties, kas notika kā krikets, tā ir lēna spēle, spēlē piecas dienas un likumi ir ļoti grūti un to grūti saprast tie, kas spēlē futbolu, basketbolu, tenis vai seko šīm spēlēm spēlēm tie nesaprot, taču Pakistāna šobrīd mm, tā tiek izsvītrot kā kriketa valsts vai Indija, Bangladeša, Šrilanka. Eh, jo jūs redziet, visur šajās mm, valstīs eh, mazie ļaudis, mazie nu, jaunieši spēlē šo spēli. Un eh, tātad jūs redzat, kas šeit notika, šeit neuzbruka kādai ministrijai, viņi vienkārši ņēma un uzbruka to, kas, pret to, kas Pakistānai bija tās sastāvdaļa, proti priekš spēlēt kriket. Mums nav stratēģijas, kā mēs varētu atjaunot e, kriketa spēles e, prieku e, Pakistānā, jo šie te viņi šobrīd jau tāda lēnā mērā ieperinās šie teroristi Karačī pilsēta. Indija eh, pusmiljons karaspēka, eh, daudz vairāk nekā jebkurai NATO valstī. Un šīs karaspēks atrodas Kašmirā, kur ir 70 tūkstoši musulmaņu pēdējo 20 gadu laikā nogalināti. Tātad eh, puse no Pakistānas armijas arī atrodas rietumu flangā. Un mēs ar kolēģiem bijām tur, mēs to redzējām. Un Pakistānas armija skatās tā uz indiešiem Eh, tā kā pat kā eh, tas bija 1945. gadā, kad eh, indieši gaida Pakistānas iebrukumu un otrādi. Man bija iespēja runāt ar indiešu strateģiski par to, bet man noslēguma doma ir sekojoša. Ja mēs gribam, lai NATO būtu nopietns spēks, mums ir jāmaksā par to. Es eh, eh, nezinu nevienu klubu, kurā es eh, nemaksātu savu iestāšanās naudu. 2% no IKP, ko maksā Amerika, es domāju, tas būtu mazākais, kas jums jāmaksā. Jo, ja jūs negribat maksāt, tad nerunājiet par to. Paldies! Nākošam runātājiem vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es gribētu pateikties doktoram Hamiltonam. Es atvainojos, nepareiz izrunāju jūsu vārdu, saka priekšsēdētāji. Tas nekas. Uh, Es, eh, jūs esat Loiks Buvārds. Es gribētu pateikties Hamilton kungam par ārkārtīgi emocionālo stāstījumu, ka viņš tiešām uzdeva retoriskus jautājumus un eh, mums atkal no savas puses rodas jautājumi. Es mēģināšu divās minūtēs izteikt tos jautājumus, kas radušies man galvā. Pirmkārt, man ļoti patika Hamilton kungs, ka jūs runājat par attiecībām starp ASV un Eiropas Savienību un nevis par attiecībām starp NATO un Eiropas Savienību jo ASV un NATO ir divi lielie spēlētāji, un NATO ir kā tāda jumta organizācija transatlantiskajās attiecībās. Bieži vien tiek runāts par NATO un Eiropas Savienību, tas, manuprāt, nav pareizi. Liels paldies jums, ka jūs runājat par ASV un Eiropas Savienību. Tādēļ gribētu jums uzdot jautājumu. Vai jūs, Hamilton kungs, tiešām domājat, Eh, ka ņemot vērā šīs izmaiņas Vašingtonā, par kurām mēs visi esam informēti, esam lasījuši viceprezidenta Bailera deklarāciju un prezidenta izteikums esam dzirdējuši, vai jūs, Hamilton kungs, domājat, ka tik tiešām būs dziļas pārmaiņas Amerikas Savienības, Savienoto Valstu administrācijā un būs patiesas partnerattiecības starp ASV un Eiropas Savienību. Es personiski ļoti priecājos un arī daudzi citi franči ļoti priecājas dažādu iemeslu dēļ par šādu iespēju, par strateģiskām attiecībām ar ASV. Es arī piekrītu jums, ka mums šobrīd ir ļoti izdevīgs brīdis, lai varētu stiprināt attiecības starp ASV un Eiropas Savienību. Bet man ir vēl viens jautājums. Jūs teicāt, ka ir nepieciešams definēt jaunu strateģisko attiecību kontekstu. Kas notiek ar attiecībām ar Krieviju? Mēs nekad nenostiprināsim Eiropas drošību bez Krievijas iesaistas. Hamilton kungs ļoti pareizi pieminējāt šo tēmu. Vai jūs varētu konkretizēt, kādas ir tās iniciatīvas, ko mēs varētu uzsākt attiecībās ar Krieviju, lai aktualizētu Eiroatlantisko kopienu? Kopā ar kolēģi Ori Jakas kundzi mūs, mēs bijām pārsteigti par to, ka jūs runājat par, pārskat, par to, ka nepieciešams pārskatīt konsensus noteikumu. Francija atkal reintegrējas NATO, mums konsensusa noteikums ir neaizskarams, to nedrīkst aizstīt. Lielas paldies Loikam Buvāram! No savas puses arī gribu pievienot divus jautājumus. Vienu no tiem jau nosauca Bavārkungs, proti par Krieviju. Mums šķiet, ka Obamas administrācijā notiek dramatiskas pārmaiņas. Mēs dzirdējām, ka ir bijusi aizsūtīta vēstule Krievijai, kurā ir pavisam jaunas domas par pretraķešu aizsardzības vērogu. Gribētu zināt, kā notiek sabiedriskās domas attīstība ASV attiecībā uz NATO kodola neuzbrukšanas doktrīnu? Eiropas Savienība arī ir daudz kodolvalsts, un tas noteikti ietekmēs tās. Paldies! <coughs> All right. Labi, mēģināšu to izdarīt pēc labākās sirdsapziņas. Man jābūt kā tādam koordinātoram. Runāsim par Irānu, jo tas bija sākotnējais jautājums. Man vienreiz ir jāsaka, es runāšu par saviem personīgajiem uzskatiem, lai tas būtu pilnīgi skaidrs. Es šobrīd nepārstāvu nekādu oficiālo viedokli. Taču es gribētu teikt, ka jaunā administrācija e, tiešām ir ar savādāku pieeju Irānai. Un es e, tiešām e, ceru, ka tas nebūs balstīts uz skepticismu, un mēs nedomājam tikai par sankcijām. Jo šī administrācija uzreiz teica, ka iesaistīsies tiešās diskusijās ar Irānu. Tātad šobrīd fokus ir kaut kur pilnīgi citur nekā sankcijās jo tas tik ātri ir eh, nācis, ka mēs piedāvājām mm, eh, šādus te eh, sarunas, ka daži Eiropas kolēģi pat kļuva nervozi, jo viņi zināja, gribēja zināt, par ko te mēs tā runāsim. Es domāju, ka beigu beigās mūsu diskusijas ar Teherānu par spīti visiem Eiropas pūliņiem beigu beigās, ko Teherāna grib, to Eiropa nevar dot. Un proti tas ir citādas attiecības ar ASV. Tā kā beig beigās tas ir tiešām, tas ir tas, ko ASV grib pārunāt ar uh, Teherānu, uh, izņemot šos te uh, eh, kodolu uh, jautājumus. Jo mēs runājam par visu reģionu un reģionu lomu. Un tas būs tāds ļoti svarīgs pamats diskusijām. Tāpēc es domāju, ka administrācija šobrīd ir tiešām atklāta uh, Eiropas viedokļiem, lai nodrošinātu to, ka tās konsultācijas un dialogs uh, gūtu labu sākumu. Taču es domāju, ka mums tiešām vajadzētu uh, saprast, ka uh, dialogs var iet varbūt tikai šitik tālu, un kurš tad zina, kāds būs dialoga rezultāts. Un uh, cita lieta, cits ceļš, kas ir tāds grūtāks ceļš, tam arī ir jābūt ļoti e, stipram. Ja mums ir labāks dialogs ar e, Teherānu, ja viņi saprot, kas būs tad, ja šīs dialogs neizdosies. Un beig beigās mums tiešām mēs, mums nepieciešam, mēs esam nepieciešami viens otram, un mums tiešām ļoti nopietni jāskatās, Un tad, kad ASV administrācija iesaistīsies dialogā, tad mēs gribam zināt, ko Eiropa ir gatava darīt, ja šīs dialogs neveiksies. Un kā varbūt eh, eh, nūja palīdzēs burkānam eh, virzīt šo vēzumu uz priekšu. Un šis, tā kā es domāju, ka šeit ir runa arī par pamudinājumiem. Taču galgalā mūsu pamatmērķis ir tas, lai e, Irāna neizgatavotu kodoli ieročus vai neizstrādātu balistisko raķešu e, sistēmu. E, jāatzīst, tai ir Izraela un nedrīkst draudēt šai valstī ļoti pamat tādas lietas par ko mums ir jābūt vienis prātis savā vēstījumā. Mums vajag iesaistīt arī Krieviju, Ķīnu un citus drošības padomus valstis, lai mēs varētu šo dialogu risināt nopietni. Taču mana pamatdoma ir tā, ka mums ir šobrīd jauns moments, e, un mēs varētu tajā iesaistīties. Runājot par Krieviju. Man jāsaka, ka veselā rindā šajās lietās es e, tiešām atbalstu uh, E, jo e, Baidena kungs tiešām to izskaidroja, un mums ir vesela jauna, jauna nodaļa par to. Ja jūs izlasīsiet e, šo ziņojumu, tur ir diezgan daudz detaļas par Krieviju. Mēs runājam tātad divu ceļu stratēģiju. Krievija nav padomju savienība. Mēs nemēģinām šo salīdzinājumu vairs izdarīt. Taču, ja jūs runājat par pagātnes vēsturi, uh, Mums ir bijis zināma veiksme sarunās ar Maskavu, kad mēs esam eh, piegājuši ar tādām divām sastāvdaļām, kurām ir jādarbojas kopīgi. Tātad, ja Krievijas līderi eh, saka, eh, ka viņi viņi tiks galā ar kādu iekšējo jautājumu, vai nu veselības, vai demografisko jautājumu, vai ekonomikas pagriešanu uz ilgspējīgākā modelī, nevis tikai balstoties uz izraktaņiem, derīgām izraktaņiem e, pamatiesību izvēlu, tad mums ir jāsaka, mēs būsim jūs labākie partneri, mēs būsim kopā ar jums. Mēs iesaistīsimies uzreiz un efektīvi un palīdzēsim visu, ko vien vēlētieties. E, ja ja jūs gribēsiet piedalīties starptautiskās organizācijās un būt par nopietniem eh, darbojušies personam, mēs būsim jūsu labākie partneri. Un ir jau ar veselu eh, rinda mm, eh, uzskaitījumu, kur tu mēs varētu darīt. Mēs gribam iesaistīties ieroču kontrolas programmā, un mēs uzņemsimies, tāpēc, ka mēs esam dabīgie līderi šajā jautājumā. Protams, arī Eiropa gribētu tur piedalīties. Uh, Um, mēs, ASV puse, uh, mēs uh, uh, tiešām nebalstītos uz anahroniskiem izteikumiem, un, jo mums šobrīd ir kopīgas intereses, kā jau es teicu, jautājumā par Irānu kur mēs varētu attīstīt šo jautājumu globāli. Mums ir uh, vienošanās ar Krieviju par afgāņu tranzītu mēs varētu attīstīt to, tad ir vesela eh, rinda eh, tādu jautājumu, kur mēs varētu veidot pozitīvu eh, saskarsmi. Tomēr. Mums ir ļoti skaidri jāpasaka, ka šis darbs ies tikai uz priekšu pie zināmiem principiem. Un uz Helsinku principiem. Un uh, tie ir balstīti uz valstu iekšējiem uh, jautājumiem, ne tikai uz ārējiem jautājumiem. Un to vienmēr jāatceras. Ja mūsu attiecību pamatā ir uh, jautājumi par privileģēto uh, interesi, tad tas nav pareizs uh, mūsu kopējo attiecību princips. Mums ir jāskatās uz šādām attiecībām, ir jābūt tātad pārbaudamam. Un un ir tiešām grūti veikt šādus divus ceļus vienlaicīgi. Mums nekad eh, nevajadzētu šaubīties iesaistīties Krievu eh, piedāvājumos par Eiropas drošības arhitektūru. Taču mums ir jāzina, kādi ir šie priekšlikumi, un mēs viņus pieņemsim eh, uz tiem pamatiem, kas ir jau pieņemti standarti, un es domāju, ka Helsinki principi ir ļoti labi, un nevajadzētu no tiem atkāpties šobrīd piedāvājumi iet nepareizā virzienā. Mēs nekad eh, neie, eh, nebildīsim pret iesaistīšanos, taču mums vienmēr ir jāzina, kāda būs šī jauna arhitektūra. Un eh, šie pamatklīns principi ir joprojām kā sākotnējā bāze. Un šeit ir nepieciešama daudz dziļāka transatlantiskā konsultācija. Un E, tas būs ļoti grūti bez tā, jo dažas valstis var teikt, jūs viņiem par pārdodiet visu, e, jūs aizmirstiet savus principus, un citi teiks, ne, e, nepārspīlēsim, nedarīsim neko pozitīvu. Jūs ziniet, šādas debatas ir, bet mums šīs debatas ir nepieciešams, un tāpēc tas uzreiz rada tādu, zinām, pārbaudījumu plašākai partnerībai. Es pieminēju jau ieroču kontroli. Un uh, Protams, ir e, šeit jauni momenti un, protams, jaunā administrācija centīsies to e, ratificēt un tas e, ļaus. Jūs ziniet, kas notiek pašais ASV senātā, jo var teikt, ka enerģiju uzsūc ekonomiskā krīze, taču mēs tiešām gribam sastādīt ambiciozu, jaunu, vesela spekt, pilna spektra ieroču samazināšanas lēmumu. Un Mēs tiešām darām daudz, lai mēs piedalītos šajā pusē. Taču eh, jūs redzēsiet, kā tas attīstās. Es domāju, ka visu šo jautājumu attīstīsies, un tur ir daudz dažādu līmeņu, un eh, šobrīd vēl šī komanda eh, nav izveidota, jo mums ir 8000 cilvēku jaunajā administrācijā, jaunajā valdībā. Un viņi pat vēl nav uzsākuši procesu. Tas, varētu teikt, prasīs lielāko mm, gada laiku, lai izveidot valdību, kas funkcionē. Uh, Un, e, e, Tiešām ņemiet vērā, e, kādas ir šīs sagaid, gaidā, gaidas, kas tiek izpildīts. Un, protams, tas ir zināma mērā tāds sāpīgs process, tāpēc es lūdzu tādu izpratni no jūsu puses. Mūsu ziņojumā, atskaitē mēs rakstam nekas, ko mēs esam šeit runājuši, nekas nebūs pretī, pretrunā pret ar principu global zero un es eh, eh, domāju, ka tas ir tiešām ļoti svarīgi. Mēs eh, negribētu, lai būtu tāda veida pasauli. Taču, protams, ir ļoti grūti šīs dienas realitāte sasniegt mūsu galējo mērķi. Un tāpēc mēs iesim pa soļiem. Nopietna ieroču kontrole. Tas, protams, būs dienas kārtībā. Taču mēs tiešām ķersimies pie maziem jautājumiem Eh, proti par kodolspēku eh, lomu Eiropā. Es šobrīd runāju tikai savā vārdā. Es domāju, ka jautājuma būtība ir sekojoša, ka eh, šie esošie kodoli ieroči ir bijuši kā simbolisks spēks, kas savieno Eiropas Savienību ar ASV. Un tas tātad ir ASV tāds ieguldījums Eiropas aizsardzība. Ja ir E, kāda e, šāda kustība, ka šos spēkus no Eiropas vajag izvākt, tad priekšlikumam ir jānāk no Eiropas. Ja Eiropieši uzskata, ka e, šobrīd šo ieroču vērtība nav vajadzīga, ka viņi ir jūtas droši bez šādas saiknes ar Ameriku, tad sakiet tā. Pasakiet to mums. Es domāju, ka tā ir Eiropas debata. Taču, diemžēl, es domāju, ka daži man e, kolēģi Pentagonā vai citur e, mūsu militāros spēkos varbūt e, paši uzsāks debates un nāks ar saviem priekšlikumiem, jo tie ir mūsu ieroči. Un es uzskatu, tas ir nevēlami, taču es to nevaru izslēgt. Jo viņi nevar saprast, kāpēc Eiropieši neveido šādu debatu, jo viņi rīkosies pēc saviem praktiskajiem apsvērumiem. Uh, Tāpēc es domāju, ka Eiropai ar vienotu balsi vajadzētu teikt, mēs uzskatām, ka šos ieročus vajadzētu izvākt no Eiropas, jo mēs esam pilnīgi droši un pārliecināti par savām saitēm un varbūt šis, šī saikne vairs nav nepieciešama. Es nedomāju, ka ASV pretosies, jo tas ir Eiropas izteikums. Bet es domāju, ka Eiropai vajadzētu eh, veikt Eh, šo soli, jo tas ir tas, ko šie ieroči nozīmē un ko tie pārstāv. Jums ir pašiem jāpasaka mums, ko jūs gribat vai negribat. Un pie tā es arī apstāšos. Eh, par eh, ASV ES jautājumiem, par drošību, par parlamentu. Ļaujiet man atgriezties pie mūsu idejas jo uh, ASV Eiropas Savienība uh, ir kopš 1995. gada nolīgums, un tur ir četri tādi jautājumi grozi, uh, Taču e, pamatā e, mums ir tāds kopējs izvērtējums, kas reizēm noved pie kopīgas rīcības. Šeit nav skaidri teikts no abām pusēm, ka mums būs dziļāka, strateģiskāka partnerība. Mums nav tāds īpašs apņemšanās viens otra priekšā. Mums ir NATO, taču e, mums nav šo te divu valstu savienību. Es domāju, ka šis ir tāds kā atklāts jautājums. Vai mums vajadzētu apsvērt, eh, vai nepieciešam kāds jauns nolīgums, kaut kādas solidaritātes izteikumi, kas mūs saista ASV, ES līmenī? Tīm un mēs varētu pārunāt, eh, ko tas īsti nozīmē. Es eh, eh, negribētu iejaukties es disputā par solidaritātes klauzulu, taču vai mums es ASV vajadzētu uzskatīt par strateģiskiem partneriem kādā vien nozīmē? Ja ir tā, tad ko mēs īstenībā sakam viens otram? Tādā gadījumā ieveidos ja kāda katastrofiska situācija. Jo es esmu skatījies uz uh, to, ko saka uh, mani zviedru kolēģi, uh, ja būs kāda katastrofiska uh, notikuma attīstība, tad viņi nepaliks pasīvi. Vai mēs tiešām varētu teikt vismaz tādā līmenī viens otram? Tā kā es uh, negribētu atbildēt uz visiem jautājumiem, taču domāju, mums vajadzētu pārdomāt, jo šajos četros problēmu grozos uh, Ir šī lieta, ko mēs saucam par pretspara izrādīšanu vai e, globālie ekonomiskie jautājumi. Tā kā ir vesela rinda jautājumu, kur mums vajadzētu rūpīgāk pārdomāt. Mēs gribētu veikt e, līdzīgus procesus, kā mēs esam izdomājuši par NATO. Uh, Un tiešām mēs gribētu eh, iesaistīt šajā mm, jautājumā daudzus parlamentāriešus un beigt eh, šī gada decembrī eh, Čehu Zviedru prezidentūras laikā, lai mēs mūsu Spāņu kolēģiem Spāņu prezidentūras laikā mēs varētu uh, sniegt kādu jaunu ASV uh, eh, valdības komandu, un mēs apskatīties, kādu mēs jaunu šo te uh, ietvaru uh, struktūru varētu izveidot starp ASV un Eiropas Savienību. Es domāju, ka uh, pretspars ir uh, šis būtiskākais uh, kontaktvārds, atslēgvārds, jo uh, mums ir daudz vairāk nekas nekā šī sociālā drošība un tā tālāk. Mums vajadzētu padomāt, ko mēs varam darīt, e, jo ja e, mums ir e, kopīgs projekts par humanitāro palīdzību, kā mēs varētu labāk strādāt humanitāros jautājumus. Es gribētu citreiz atgriezties pie šī projekta, jo tur ir vesela rinda specifisku ideju par to, kā to uzlabot. Es domāju, tā ir tāda kopējā rīcība, ko mēs tiešām varētu veidot kā tādu atšķirīgu darbību. Ko parlamentārieši varētu darīt, lai ASV parlamentārieši labāk saprastu? E, e, es esmu uh, direktors vienā no šādiem Eiropas Savienības centriem. Mums ir desmit uh, tādu kopā. Es esmu uh, vadītājs vienai Vašingtonā un es varu teikt tikai paldies, pateicoties uh, jūsu atbalstam, ko uh, mūsu uh, komit, ko Eiropas komiteja dar, komisija dara Mēs, mums tad ir kopīgi kursi eh, Vašingtonas universitātēs, eh, mums ir ļoti daudz dažādu viesu, kurus mēs uzklausam. Un tātad ir desmit šādu centru visā eh, pasaulē, visā mūsu zemē, un es domāju, tā ir laba tāda investīcija. Es domāju, ka parlamentārā attiecība dimensija ir diezgan vāja un šobrīd disfunkcionāli, ja es drīkst tā izteikties. Jo es viens no līdzautoriem MTI um, institūta, un tātad mēs prasījām ļaudīm, un mēs arī jautājām par parlamentāriem mm, eh, šiem te eh, uzskatu pārstāvjiem. Un eh, ja mēs skatāmies, kā ir veidots ASV kongress, tā nav parlamentārā struktūras. Tur ir tātad līdzīgi kā, kā, kā valdībai. Jo kongresa locekļi, ja viņi ir demokrāti, un demokrāti šobrīd ir administrācijā vai valdībā, uh, tad viņiem ir pašiem sava darba kārtība un uzdevumi. E, to ir jāskatās kā līdzvērtīgu šo te partneri. Un līdz ar to e, parlamentārai mm, attiecību, parlamentāram attiecību līmenim starp ASV un Eiropas Savienību tas ir jāpārskat, jo mēs neesam gluži vienādās lomās. E, kāds jautāja, ko par šiem citiem, citām institūcijām. Es domāju, ka mums tiešām ir jāpievērš eh, nopietnu uzmanību. Es piekrītu tam, ka eh, NATO ir mūsu eh, pamat sadarbības organizācija un tai tādai jāpaliek drošības jautājumos, taču mums ir vesela rinda jautājumu, pie kā ķerties. Es domāju, ka G20 tas ir kritiska lieta, jo, jo pamatā visam ir jābūt transatlantiskiem jautājumiem, lai gan tas joprojām nav atrisinājums. Jo E, G20 mēs runājam par pasaules pārvaldību, kā mēs varētu e, kaut ko izmainīt, ko mēs domājam par e, likumdošanu. Mums ir jārada jauni mehānismi, kas nebūtu tikai transatlantiskie, bet varētu būt pat plašākas jomas. Es domāju, mums ir jāpievieno viens vārds, un tam ir jābūt vārdam labs, laba pasaules pārvaldība proti jo eh, ir vieglāk pateikt, ka eh, nāk eh, citas, tādas citas spēki mums jādod viņiem vairāk akciju vai daļu, bet varbūt viņiem ir citi principi. Mums nekad nav bijusi diskusija par to. Mēs faktiski paši nesam pēdējos gados veikuši šādu apņemšanos. Taču tas, protams, ir pamatā, ka nediskriminācija, pārskatāmība, tie ir šie jautājumi par labu pārvaldību Un tad mums ir jābūt eh, tam arī eh, pasaules pārvaldības pamatā. Tātad šeit ir jautājums par šiem eh, pamatvirzītāju spēkiem. Un tas ir tas, kā mēs varētu spēlēt zinām lomu. Ja mēs runājam par šo te pretspāru jautājumiem, tad viens no vissvarīgākajiem mehānismiem, ko esam radījuši pēdējā gadā tādos neordināros jautājumos, tas ir šīs te starptautiskās organizācijas, E, Tās ir jauna veida grupas, kas strādā pie šiem jautājumiem. Dažas nāk no G8, e, piemēram, ekonomiskā darba grupa. Tā e, tika radīta 1990. gados, lai cīnītos pret teroristu finansēm. Un te ir jautājums par finansu pārvaldību. Mēs to varētu izmantot varbūt citos. Lionas grupa Eh, kas eh, tika radīta, lai cīnītos ar eh, kriminālām organizācijām. Tā nav tāda stabila struktūra, tās nav kā ēkas, bet tās iesaista NVO, privātos un tā tālāk. Un mēs runājam par šādu, ja mēs runājam par uh, tīkla veida izaicinājumu, mums ir jāveido pašiem savi tīklojumi, uh, tādas uh, elastīgākas institūcijas, elastīgāki veidojumi. Es domāju, nobeigumā Eh, jautājumā par Turciju. Eh, mums ir jāskatās uz tādiem mm, apakšreģionāliem mm, veidojumiem, jo eh, Melnās jūras reģions ir ļoti strateģisks mums šobrīd. Turcija ir piedāvājusi Kaukāza stabilitātes paktu vai kādu citu veidu tādu risinājumu. Fórumu piedošanu. Jūs ziniet, man prātā ir stabilitātes pakts, tāpēc es vienmēr to tā izsaku. Es domāju, mums tiešām vajadzētu apsvērt šo ideju. Un tas arī būs tā kā tāds tīklojums, tas kā fórums, un tas daudzas dažādas iesaistītās puses saved kopā. Un es domāju, mums tiešām jādomā tas priekš plašākas Eiropas. Mums ir jāveido nosacījumi, e, priekšnoteikumi, e, jo e, integrācija nav iespējama, tad ja mēs šo tādā veidā neapskatām. Un te mēs runājam Eh, par tādu, mēs, eh, eh, mums nesniedz neviens šādus gatavs mehānismus, lai mēs varētu zināt, kā būs nākotne. Jo mums ir tādi paši jautājumi Balkānos, ne pārāk sen atpakaļ atcerieties, kā tas notika. Jo uh, tagad jautājums, vai šī Eiropas daļa vispār bija Eiropas daļa, un šie ļaudis nezināja, kāda būs viņa nākotne, pirms mēs abas puses Atlantijas okeānam uh, noteicām, ka jūs varat pievienoties mums, bet jums pašiem ir jārada nosacījumi, pie kā tas būs iespējams. Tā kā šobrīd skatieties uz no, uh, šiem te um, nosacījumiem, un tas, protams, prasa zinām vairāk šo inovāciju, un, protams, šeit bija vesela rinda jautājumu Un eh, es domāju, ļoti svarīgi eh, nepārkāpt eh, priekšsēdētājs izteikto laika robežu, taču par Afganistānu. Un es to vēlreiz uzsveru. Jo Afganistāna ir kaimiņu zemes, Pakistāna, un tie ir vislielākie draudi. Un tas ir būtiskākais drauds uh, Eiropiešiem un uh, Ziemeļamerikāņiem no visas pasaules. Mums ir jāsaprot, kāds ir šis izaicinājums, kāda ir šī izaicinājuma daba. Un mums ir tiešām nopietni jāpiesaistās šiem jautājumiem. Es domāju, ka mūsu mērķis ir e, ļoti ierobežots. Mēs negribam Jeffersona demokrātiju ieviest e, Afganistāna. Mēs e, gribam, lai tie tiek prom, lai no turienes tiek izraidīti teroristi. Tas ir mūsu mērķis. Viss. Tas ir ļoti ierobežots mērķis. Taču, lai sasniegtu šo mērķi, mums ir vesela rinda lietu jāizdara, ne tikai militāri vien, pārvaldība, ekonomiskā joma un tā tālāk. Un tas iesaist arī Pakistānu. Un jautājums ir tāds, kāda ir ā, Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz Pakistānu? To gan es gribētu zināt. Ja mēs e, gribam to darīt, ja mēs, mums ir šie jautājumi kopīgi jāpārdomā. E, Es neesmu eh, dzirdējis par uh, Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz Pakistānu, ko uh, Eiropas Savienība grib darīt Pakistānas stabilizācijā. Uh, kāda ir uh, Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz Afganistānu? Jo NATO uh, neveiksies, ja uh, to neatbalstīs citi uh, partneri. Es domāju, ka arī ASV iesaistīšanās ir mazliet jāapskata, pārskata. Un mans uh, vācu uh, kolēģis es tiešām eh, eh, nevarēšu. Ir vēl viena lieta. Kad es eh, domāju, mēs visi, es domāju, viss Ziemeļamerikas telpa, transatlantiskā telpa. Pirms 50 gadiem es domāju, ka NATO bija veidots, lai aizsargātu Vāciju. Taču NATO misija bija kopīgā misija. Šobrīd uh, Jā, vācieši aicina, eh, lai eh, aizsargātu citus. Tas, protams, rada, rada debates, taču es domāju, ka eh, mājas, mājas vai, teiksim, iekšzemes misijas, tas, protams, ir svarīgi, jo es domāju, ka mm, mūs izdevās tikai tāpēc, ka mums bija šī te iekšējā misija. Un tāpēc Vācija šobrīd ir atkal apvienota. Tā kā te ir runa par, te, par terminoloģiju un par šo pretsparu vēl vienreiz. Izlasiet lūdzu šo ziņojumu. Mēs nesakam, eh, ka militārajiem ir jāiesaistās eh, civilos jautājumos. Mēs nesakam, eh, pārkāpsim pamatprincipus, ko mēs visi zinām. Mēs sakam, ka pats galvenākās attiecības būs starp ASV un ES likumu ievērošanu un tā tālāk. Taču mēs esam ļoti rūpīgi pārskatījuši šo darba kārtību un teikuši, ka ir ļoti vesela rinda šādu jautājumu, eh, kur NATO varētu eh, darboties pretspara jomā. Eh, bet galvenais ir nepārkāpt pamatprincips un paturēt šo te militāro dimensiju tur, kur tā atrodas. Tā kā mums tiešām vajadzētu nopietni pārdomāt šo pretspartēm un nemēģināt to teikt, ka mēs gribam militāristus iesaistīt civilajā jomā. Mēs gribam piedāvāt kaut ko mazliet citu. Paldies! Uh, well, uh, it was a very interesting... Paldies! Ļoti interesanta prezentācija manuprāt, mums visiem būs jāizlasa šis jūsu centra veidotais pārskats. Izklausās, ka tas ir ļoti interesants. Pēc tam, kad esam uzklausījuši ASV viedokli par nākotnē gadamam problēmām un par to, kādas ir ASV administrācijas gaidas attiecībā uz saviem sabiedrotiem, tagad mēs pievērsīsimies Eiropas Savienības viedoklim par to, kādas ir nākotnē gadāmās problēmas un iespējas. Mums ir atkal izcils runātājs Marčins Zabarovskis. Uh, kas eh, ir Eiropas Savienības drošības izpētes institūts zinātniskais līdzstrādnieks Parīzē. Viņš nodarbojas tieši ar transatlantisko attiecību pētniecību, ar ASV ārpolitikas pētniecību, ar Eiropas Savienības paplašināšanās politiku un ar Dienvidaustrumu Āziju. Zabarovska kungs ir tiešām labs eksperts šajos jautājumos. Viņš ir polis pēc tautības eh, viņš saņēma maģistra grādu startautiskajā politikā, Birmingems universitātē. 2005. gadā viņš sāka darboties šajā Eiropas Savienības drošības izpētes institūta, institūtā, un pirms tam viņš strādāja Astonas universitātē. No 2000 līdz 2004. gadam Zabarovska kungs bija arī koordinators un direktors transatlantiskajā programmā. Viņš strādāja Varšavas starptautisko attiecību centrā. Bez tam Zabrovska kungs ir arī zinātniskais līdzstrādnieks NATO un zinātniskais līdzstrādnieks Eiropas drošības pētījuma institūtā. Zabrovska kungs, dodam jums vārdu apmēram desmit minūtēm. Pēc tam e, uzklausīsim jautājumus. Lūdzu, Zabarovskungs. Paldies, priekšsādātā. Man tik tiešām ir liels gods šeit pārstāvēt savu institūtu un uzstāties jūsu auditorijā, es gribētu jums pateikties par lepnu uzaicinājumu. Es ceru, ka arī nākotnē šī sadarbība turpināsies. Mēģināšu ievērot man atvēlēto runas laiku pēc vislabākās sirdsapziņas. Mana prezentācija arī pamatojas uz ziņojumu, kuru ir publicējis Eiropas Savienības drošības izpētes institūts Cik es saprotu, daži deputāti ir saņēmuši pilnu tekstu, man līdzi nav pietiekam daudz kopiju, taču to jūs varat atrast pilnā tekstā uh, eh, mana institūta mājaslapā. Man ziņojums būs nedaudz atšķirīgs no tā, ko šeit stāstīja Dans, patiesībā ļoti atšķirīgs. Ziņojums ir tiešām tapis mūsu institūta iekšienē. Visi raksti, uh, ir tapuši mūsu institūtā, tos rakstījuši zinātniskie līdzstrādnieki no dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm. Mūsu galvenā doma bija e, sniegt tādu kā Eiropas atbildi. Tā tika koordinēta institūta iekšienē, un tā ir atbildi uz jautājumu, kādas būs galvenās prioritātes transatlantiskajā drošības telpā tuvāko gadu laikā. Uh, pēc Baraka Obamas ievēlēšanas ASV prezidenta amatā. Mēs noteicām zināms ierobežojumus šim pārskatam. Mēs e, vēlējāmies koncentrēties tikai uz pašām galvenajām prioritātēm gan ASV, gan Eiropas Savienībā. Nolēmām, ka aprobežosimies ar septiņām prioritātēm. Šajās septiņās ir nepieciešams uzskaitīt gan globālās horizontālās prioritātes, gan arī reģionālās prioritātes. Septiņas prioritātes ir pasaules pārvaldība, klimata pārmaiņas, ieroču neizplatīšana, Irāna, Afganistāna, Krievija, tuvējo austrumu miera process un visbeidzot ir komentāri arī par transatlantiskās drošības sistēmas reformēšanu. Protams, desmit minūtēs es nevaru sīk aprakstīt katru no šīm prioritātēm, un tādēļ es vērsīšu uzmanību tikai uz trim. Pirmkārt, uz uh, ieroču neizplatīšanu, otrkārt, uz Afganistānu un treškārt, transatlantisko struktūru. Pirmkārt, par atbruņošanos un ieroču neizplatīšanu. Tas ir jautājums, kuru uh, apspriedīs arī nākamais runātājs, un to īsi pieminēja arī Dans. savā pārskatā mēs uzskatām, ka nulles variants, proti pilnīga atbraņošanās, tomēr būs izvirzīta kā mērķis ASV jaunajā administrācijā un tiks eh, veikta attiecīgi pasākumi. Pirmkārt, tiks deklarēts, ka ASV ieroči, kodolieroči ir viņu rīcībā ir tikai tādēļ, lai atturētu citas valsts no kodolieroču lietošanas. Uh, Otrakārt, pārskatot, pārskatu konferencē, kas notiks 2010. gadā ar mērķi pārskatīt ieroču neizplatīšanas līgumu, būs mēģinājums stiprināt šo te līgumu, MPT līgumu, un mēs mēģināsim runāt ar Krieviju, ar citām kodola valstīm, aicinot šīs valstis samazināt kodolieroču skaitu līdz uh, maksimāli tūkstots kodolgalviņām katrā valstī. Un visbeidzot, ja paveiksies, tad varbūt Obamas otrās prezidentūras laikā vai pirms tās varētu notikt būtiski pasākumi pilnīgai kodolieroču izskaušanai pasaulē. Protams, šobrīd tas izklausās pēc zinātniskās fantastikas. Taču mēs paredzam, ka šāda vīzija tiks izklāstīta un arī būs konkrēti soļi, konkrēti pasākumi ASV, kas būtiski ietekmēs Eiropu. Es nezinu, vai mēs pilnībā atzīmanamies, cik plašas ir šīs debats ASV un vai esam gatavi dot arī savu ieguldījumu. Jo šī debata ietekmēs kodolvalstis Eiropā uh, un to statusu. Tāpat tas ietekmēs ASV kodolspēkus, kas ir izvietot šobrīd Eiropā, un ietekmēs arī atsevišķas centrāla Eiropas valstis, kuras ir tieši saistītas ar ASV kodolaizsardzības vairogu. Centrāla Eiropas valstis iespējams nebūs ļoti entuziastiskas kodoliroču skaita samazināšana aizstāvis. Uh, Es, kā, es jau teicu, ka ne jau visas valdības būs par šādu pieeju. Dans jau pieminēja to, ka Pentagons uh, turpinās savu rīcību, lai ieviestu atsevišķas politikas, kas nav tieši uh, vienādas ar tām politikām, kuras varbūt Eiropa vēlētos ieviestas. Otrs jautājums, par ko gribētu īsti runāt, ir Afganistāna. Arī tā tika šeit pieminēta iepriekšējā runā un noteikti izskanēs vēl. Es neesmu vienīgais, kurš uzskata, ka Afganistāna ir absolūta eh, prioritāte tuvāko gadu laikā transatlantiskajiem pasākumiem. Šis jautājums no dienas kārtības nepazudīs. Tas izskanēs visās tikšanās reizēs ar amerikāņu partneriem, lai arī kādas tās būtu tuvāko gadu laikā Afganistānas nozīme tikai pieaugusi un vēl pieaugs. Reizēm Eiropā mēs dzirdam domas un izteikumus par to, ka tas ir tāds šī brīža, tā šī brīža aktualitāte, ka par to mēs aizmirsīsim. Es nedomāju. Mēs varētu to tikai vēlēties, bet tas tā nebūs. Uh, Tā tik tiešām ir ļoti liela prioritāte. ASV ir ļoti konkrētas cerības, kas saistās ar to, ka Eiropieši pildīs savus solījumus un dos būtisku atbalstu ASV spēkiem Afganistānā. <clears throat> Manuprāt, ir jau panākt vienošanās par to, ka šis atbalsts būs, bet tas nebūs tīri militārs atbalsts mēs nepalielināsim savu militāro ieguldījumu ISAF e spēkiem, vismaz nebūtiski. Varētu būt neliels palielinājums, teiksim, par 200 karavīriem uh, no visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Mm, ASV no savas puses palielinās uh, militāro klātbūt par vairāk nekā 30 tūkstošiem karavīru. Tātad, iespējams, saprotot situāciju, prezidents Obama NATO samitā neprasīs vairāk karaspēku no Eiropas, jo viņš saprot, ka tas ir lieki. Eiropa savu stratēģiju ir pārdomājusi, un Atlantijas okeāna otrā pusē šī attieksme ir saprasta. Taču amerikāņi sagaida, ka mēs piedāvāsim alternatīvos palīdzības veidus kā mēs palīdzēsim iedibināt tiesiskumu, pārvaldību Afganistānā, kā palīdzēsim rekonstruēt un attīstīt valsti. Un varbūt vēl konkrētāk, kā mēs palīdzēsim policijas reformu ieviest, kā mēs novērosim vēlēšanas, kā apmācīsim tiesnešus. Vai mēs varam visās šajās jomās piepildīt cerēto? Eiropas Savienībā ir politiskā griba izpildīt šīs misijas. Mūsu Policijas misija gan līdz šim nav bijusi veiksmīga savā darbībā, un tas ir tā ļoti maigi izsakoties. Mēs tik tiešām neko vēl neesam panākuši šajā policijas reformā Afganistānā. ASV mūs par to ļoti kritizē. Viņi atgādina, ka mēs solījām Bonas konferences laikā jau pirms astoņiem gadiem šo policijas reformu atbalstīt un īstenot. Ja gribam būt nopietni Afganistānas jautājumā, tad Eiropiešiem arī ir nepieciešama pozitīva, nopietna stratēģija. Tās nav. Šobrīd ir tikai tāda negribīga domāšana par Afganistānu. Reizēm pat ir dzirdams domas par to, ka vajadzētu uh, atvilkt spēkus no Afganistānas. Ja mēs to darīsim, tad mums ir jāsaprot, ka tas radīs ārkārtīgi lielas problēmas transatlantiskajās attiecībās, lielu atsalumu un katrā ziņā tas sagraus to cerīgo brīdi, kuru Dans pieminēja kā šobrīd attiecību aktualizēšanas iespēju. Mums ir jā, jātiec nopietnāk pret Afganistānu. Trešais jautājums, ko es pavisam īsti gribētu pieminēt, ir transatlantisko eh, sadarbības mehānismu reformēšanu. Šeit tika pieminētas Eiropas Savienības NATO attiecības. Eh, to konteksts ir dramatiski uzlabojies diviem eslu dēļ. Pirmkārt, būšu otrās prezidentūras laikā ASV attiecība pret Eiropas Savienību un Eiropas kopējā aizsardzību drošības politika būtiski uzlabojās. Prezidents Bušs nevienmēr saņem pelnītās uzslavas, taču šeit viņš būtu uzslavējams. Otrakārt, Francijas lēmums atgriezties NATO, protams, ārkārtīgi iepriecinājis mūsu partnerus Amerikā. Tas ir ļoti pozitīvs lēmums. Taču ir vēl daži klupšanas akmeņi, kā piemēram uh, Grieķijas, Kip, uh, eh, Grieķ, Kipras, Grieķu un Turku attiecības, šī divpusējā problēma starp Turciju un Grieķiju. Eh, daudz no jums man piekritīs. Uh, ja es teikšu, ka ja ir politiskā grība Eiropas Savienībā un ASV, tad mēs vienmēr varam atrast veidus, kā apiet šos klupšanas akmeņus. Kā piemēram Kipras jautājumu. Mēs varam rast praktiskus risinājumus, kā to izdarījām savulaik Kosovā. Mums nav vienmēr jāpamato sava ietiepība ar to, ka mēs nevaram atrisināt jautājumu un viss, līdz ar to arī apstājamies. Nē, mums jāatrod ir apveceļi, jābūt pragmatiskiem un praktiskiem. Nedrīkstam politizēt jautājumus nevajadzīgi. Ļoti nopietns jautājums, manuprāt, ir Eiropas Savienības ASV divpusējās attiecības. Nav šaubu, ka šis ir pareizais brīdis, kad mums ir jādomā par esošo sadarbības struktūru reformēšanu. Divpusējās sadarbības struktūra nav šobrīd optimāla sadarbība notiek ļoti plašā jautājuma spektrā, un šis spektrs aizvien paplašinās. Ir tādi jautājumi kā Irāna, klimata pārmaiņas, Afganistāna divpusējā transatlantiskā darba kārtība ir ļoti plaša un kļūst aizvien plašāka. Katru gadu notiek Eiropas Savienības ASV galotņu tikšanās. Taču ar to vien nepietiek, lai runātu par visiem jautājumiem, kas mums ir svarīgi. Tāpat mēs zinām, ka valstu un uh, valdību vadītāju tikšanās nevienmēr ir labi strukturētas un reti, kad ir konkrēti rezultāti šīm tikšanās reizēm. Tātad mums ir jādomā, kā mēs uzlabosim sadarbību. Varbūt dažiem priekšlikumiem jānaklājā jau līdz aprīlim, kad uh, prezidents Obama tiksies ar Eiropiešiem šeit Eiropā. Uh, Iespējams, Eiropiešiem ir jānorāda Obamam, ka mums ir jādomā par to, kā reformēt ši, šo te attiecību struktūru, kā attīstīt savas iestādes. Un tad nu es nonāku līdz jautājumam, kas jau izskanēja no dažiem runātājiem šorīt. Taisnība. Pastāv zināmas bāžas par to, ka ja mēs nereformēsim un neinstitucionalizēsim Eiropas Savienības ASV attiecības, tad ASV runās tikai ar atsevišķām dalību valstīm. Šī administrācija jau ir skaidri parādījusi tendenci tā darīt, un prioritārās viņiem ir trīs lielās Eiropas Savienības dalību valstis. Proeiropeiskie administrācijas pārstāvi bieži vien uzskata, ka runāt ar Eiropu nozīmē runāt ar trim lielajām Eiropas Savienības valstīm. E, tas nenāk Eiropas Savienībai pa labu. Man šķiet, ka līdz ar to ievadam arī pietiks. Paldies par uzmanību. Paldies Zabarovska kungam. Tagad es došu vārdu savai draudzenei Anemarie Gomešai. Paldies! Pirmkārt gribētu rēģēt uz to pēdējo domu, ko jūs izteicāt, kā mainīt divpusējā attiecību struktūru. Es domāju, ka lielāka loma ir jāpiešķir parlamentāriem kontaktiem. Mums vairāk ir jāizmanto kontaktu iespējas, piemēram, izmantot videokonferenci. Tādās, tādos konflikta jautājumos kā drošība, aizsardzība, mēs jau esam redzējuši, ka ir ļoti labi izmantot videokonferenci. Mēs varam runāt ar kongresmeņiem, izmantot šos video sakarus un tādējādi izvairīties no daudziem pārpratumiem. Strādājot ar amerikāņiem pie ļoti konkrētiem jautājumiem, mēs redzam, ka daudz efektīvāk nonākam pie secinājumiem, tad ir runājam. Bet tagad gribētu atgriezties pie Afganistānas. Lielā mērā piekrītu tam, kā Zabarovskungs izteicās savā analīzē. Es domāju, Eiropas Savienībai tik tiešām ir jāskatās pašai uz saviem trūkumiem. Piemēram, jūs pieminējat šo policijas misiju Afganistānā. Maz kas tika darīts tiesiskumu iestiprināšanā, jo nav jau nekāds jēgas no miera, ja nav tiesiskuma valstī. Pārvaldības jomā arī ir milzīgs problēmas. Patiesībā nav pat nekādu mēģinājumu ieviest tiesiskumu Afganistānā. Nu, un arī rekonstrukcijā neesam perfekti. Taču gribētu teikt, pirms pāris mēnešiem, kad Francisks Venders izbrauc no Afganistānas, viņš teica, ja Afganistāna būtu uzņēmums, tad ASV tajā piedrāt 70% akciju. Uh, Manuprāt, tas saistīts ar to, ka eiropieši nejūt savu iesaistu Afganistānā tik tieši. Un patiesībā viņi nepilda savus mājas darbus, viņi nepiestrādā pie sabiedriskās domas un neļauj saprast cilvēkiem, kā Hamiltona kungs teica, ka Afganistāna tieši e, saistās ar mūsu pašu drošību šeit Eiropā. Mums e, ASV administrācijai ir vajadzīga jauna pieeja ir nepieciešams strateģiski domāt par to, kas ir darāms militāri un arī e, civilajā rekonstrukcijā un tiesiskuma iedibināšanā Afganistānā. Kamēr nebūs strateģiskas domāšanas, mēs neiedibināsim nopietnāku horizontālo attieksmi. Es tik tiešām ceru, ka NATO uh, radīs jaunu stratēģisko attieksmi pret Afganistānu un Pakistānu. Es domāju, ASV lielā mērā ir atbildīgas par to, ka sākumā Afganistānā vispār nebija nekādas stratēģijas. Hamilton kungs uzdeva jautājumu, kāda ir Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz Pakistānu. Es uzdevu šo jautājumu Solanas kungam, un viņš man atbildēja, ka nav šādas stratēģijas, un arī Amerikas Savienotajām valstīm šādas stratēģijas nav, un ja tāda kādreiz ir bijis, tad tā bijis pilnīgi nepareizi. Paldies, Gomešas kundzei. Tagad Onuškevičs kungs no Eiropas parlamenta. Paldies! Man tiešām patīk šī jaunā ASV pieeja Eiropai un viņu gatavība izmantot daudzpusējās sadarbības metodas un daudzpusējo pieeju, nevis vienpusējs risinājums. Mums tas būtu ļoti pieņemami. Domāju, ka tas varētu mums ļaut beig beigās definēt savu kopējo ārēju un drošības politiku. Mēs tad būtu tādā ērtākā pozīcijā nevis tad, ja mēs būtu daudz izdevīgākā pozīcijā, mēs varētu aktīvi piedalīties un nevis tikai sēdēt rokas elkuši kritizēt to, ko dara ASV. Es sagaidu tiešām ļoti daudz ko no šīs jaunās pieejas. Gribētu uzdot vairākus jautājumus, kas attiecas uz kodolu ieročiem. Ja mēs aplūkojam Krievijas stratēģiju, tad Krievi atteicās no savu, pārkāp savu solījumu, ka neizdo, neizmantos kodolieročus kā pirmie. Tagad viņi apsver iespēju izmantot kodolieročus kā pirmie tas atspoguļo viņu izjūtas, ka Krievijas parastais karaspēks un parastais bruņojums ir relatīvi vājš. Šīs izjūtas Krieviem nezudīs. Ja situācija ir tāda, tad ir ļoti grūti iedomāties, ka Krievi parakstīsies zem šīs iespējas uh, zero nuclear, tātad, ka pasaulē vispār nebūtu kodolieroču. Otra valsts, kas nav gatava parakstīties zem šādas pieejas, ir Izraela. Izrēlai ir kodolieroči. Un viņi uzskata, ka tas viņiem izdzīvošanas jautājums, lai būtu šie ieroči. Mums tas jāpatur prātā kodolieroču neizplatīšanas līgumā arī dzen šīs domas izpaužas. Paldies. Paldies, Anuškevičs kungam. Landsberģi kungs, Eiropas parlamenta deputāts. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu uzdot jautājumu Zabarovska kungam. Viņš ir redaktors kādam ļoti, kādai ļoti, kādam ļoti interesantam izdevumam, par ko mēs runājam šeit šodien. Es esmu atvērs jūsu izdevumu un skatos ceturtajā nodaļā. Mans jautājums ir tehnisks, bet no otras puses arī jautājums pēc būtības. Kādēļ tas izskatās tehnisks? Šeit ir izmantots dažādi apraksti, dažādas definīcijas, akronīmi. Piemēram, eh, neatkarīgo valsts savienība tiek saukta gan CIS, gan NIS. Tātad neatkarīgo valsts savienība, e, tās bijušās padomju republikas, kuras vēl joprojām pulcējas ap Krieviju, un jaunās neatkarīgās valstis tiek minētas, bet tās netiek definētas. Vai tā ir viena un tā pati grupa, jeb e, divas dažādas? Es nevaru saprast. Šeit arī rakstīts, ka esot reformu procesi jaunajās neatkarīgajās valstīs, uh, un esot reformu procesi neatkarīgo valstu savienībā, vai jūs varētu paskaidrot? Un vēl viens komentārs. Var atklāt pateikt, ka man ir kaut kas, kas nepatīk. Domāju, ka es neesmu vienīgais, kam tas varētu nepatikt. Ir arī citas valsts un politiķi, kas varētu uh, kritizēt to, ka tiek eh, konsekventi runāts par pēcpadomju telpu, par šo jēdzienu. Manuprāt, tas ir novecojis piegājiens. Mēs taču nerunājam par pēc Dienvidslāvijas vai pēc Britu teritorijas. Es nedomāju, ka īrijai ļoti patiktu, ja to sauktu par pēc Britu karaļvalsts teritoriju Varbūt jums nāks par labu, ja jūs varētu pārdomāt šos te mm, formulējumus. Tālāk par neatrisinātiem konfliktiem. Šajā grāmatā ir runāts par satraucošām tendencēm, tādām kā demokrātijas mazināšanās, nacionālistiskās politikās, Krievi, e, neatkarīgo valsts savienībā. Krievija arī ir viena no neatkarīgās valsts savienības valstīm. Vai šo komentāru par demokrātijas mazināšanos jūs attiecināt arī uz Krieviju, jeb nē? Secinājumos par karu Grūzijā jūs rakstāt ka vairāk drošības pēcpadomi telpā nesot iespējams, vairāk lielāku nodrošinājumu pret Krieviju nevar ieviest. Var vai nevar, par to mēs varam de debatēt, vairāk drošības mēs vienmēr vēlamies. Kā lai es to saprotu? Vai tas būtu jāsaprot tā, ka vairāk drošības pēcpadomu telpā nav iespējams ieviest? tādēļ, ka Krievija ir mm, aizvien mazāk demokrātijas un tā kļūst aizvien nacionalistiskāk. Vai šāds apgalvojums būtu pareizs, vai es pareizi saprotu jūsu izteikumus, ja jūs varbūt varētu paskaidrot? Vai Krievija ir izņēmums to valstu starpā, kurās demokrātija aizvien samazinās? Ja varbūt Krievija ir daļa no šīm te valstīm, varbūt pat galvenais avots? Černam. kungs šobrīd ir starptautiskā, stok, eh, starptautiskā miera pētniecības institūta projekta koordinators, un eh, viņš ir vairāku monogrāfiju autori par eh, kodoli ieročiem, un viņš šobrīd ir koordinators projektam NATO kodola enerģētikas politikas pārskatīšana un es varu teikt arī, ka viņš ir ļoti uh, attiec noderīgas, uh, noderīga pētījuma Uh, autors, ko mēs kā sociāli, sociālistu grupa esam aicinājuši viņam veikt, un tāpēc mēs gribētu, uh, lai viņš stāst šo tēmu, uh, un to viņš arī darīja mm, decembrī pagājušo gadu. Pēdējā tā ir tēma, kas ir ļoti svarīga dienas kārtībā, kā arī Hamilton kungs to apstiprināja, ņemot vērā to, kādas ir mm, deklarācijas nākušas no Obamas kunga un Sarkozī kunga puses Antoni Kungs, jums dodam vārdu un eh, lūdzu ievērojiet desmit minūšu runāšanas laiku. Paldies par iespēju atkal šeit būt, un tā man tiešām ir liela privilēģija, ka es varu runāt šīs grupas priekšā. Ko es gribētu desmit minūšu laikā darīt? Tas ir tiešām pieskārties uh, eh, izaicinājumam, ko Dans šeit veica. Uh, Eh, runājot par eh, tuvas darbības kodola ieroču mm, tēmu. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs esam aplūkojuši pēdējo sešu mēnešu laikā eh, ar fondu Vācijā, un mēs, protams, skatāmies, ka tam vajadzētu būt pieejamam jau visiem, visiem Eh, klātesošiem. Es redzu, ka tiešām tā ir. Tāpēc es gribētu pieskārties eh, īs eh, tuvas darbības kodolspēkiem un runāt par jautājumiem par kodoli ieroču kontroli. Tātad ietvers šai diskusijai, ko mēs sāksim ar kodolu ieroči, kodolu ieročiem NATO Mums ir ASV spēki, apvienotās karalistes un Francijas spēki, kas ir ievērojami samazinātas pēdējos 10-15 gados. Šis process joprojām turpinās, balstoties uz diskusijām, kas mums ir bijuši gan ar NATO, starptautisko sekretariātu, tāpat arī ar valstu galvaspilsētām. Es neredzu nekādu pieredzi, ka NATO kā tuvākajā nākotnē atteiksies kā e, kodola spēku šīs savienības. Protams, citas lietas mēs varam pārunāt. Tātad, ko mēs runājam? Mēs runājam par e, šiem 400 e, kodoli ieročiem. Mēs nezinām precīzu skaitu, jo tā nav publiski pieejama informācija. Tātad šie ieroči atrodas Eiropā un veselā rindā valstu. Mums nav obligāti tāda oficiāla apstiprinājuma, bet tā ir noteikti Beļģija, Vācija, Itālija, Nīderlanda un Turcija. Iespējams, ka ieroči ir arī apvienotajā karalistē, taču dažas ziņas saka, ka šie ieroči ir izvākti, taču nav apstiprinājumi. Eh, iespējams, ka Grieķija joprojām padara, piedalās eh, šajā te misijā, bet mēs neesam par to droši. Ņemot vērā šo tuvas darbības eh, kodolieroču sistēmu, NATO grib saglabāt adekvātus spēkus Eiropā, taču eh, šāds eh, apņemšanās jautājums ir ar dažādiem priekšnosacījumiem, un šo priekšnoteikumu kritērija ir izdzīvošanas spēki, lai šie spēki būtu tiešām ticami Savienības stratēģijā jo eh, tehnoloģiju eh, izmaiņas ir jautājumu uzdevuši patiešām, vai šie cilvēki spēki spēj izdzīvot un vai viņiem ir kāda jēga. Pārskatoties, eh, pārstot NATO politiku, tā, tās iekšienē, jo arī ASV politikas pārstīšana notiek, un tas droši vien mm, novedīs pie kādiem rezultātiem šī gada beigās un nākošā gada sākumā. Tāpēc es domāju, tas ir ļoti labs eh, brīdis pārunāt sabiedrībā publiski eh, šos procesus eh, citi aspekti attiecībā uz NATO politiku, pa ko būtu interesanti parunāt. Ne tikai par šo ticamību un elastību, jo tradicionāli Eh, eh, tika uzskatīts, ka eh, būs solidaritāte un slodzes dalīšana, taču augstā kara periodā kodoli ieroči bija daudz kopēji, lielākā skaitā Eiropā atrodami, un tie tika mm, novietot, izvietot daudz lielākā daļā dalību valstu. Taču kopš 1991. gada šie spēki ir samazināti, kopš ir bijušas radikālas izmaiņas, jo eh, gan to skaits, gan arī izvietojums ir mainījies. Tā kā šobrīd daudz eh, mazāka, eh, valsts, mazāks valstu skaits kas piedalās, un tagad mums vairs nav 13 vai 14 izvietošanas sistēma, bet mums ir tikai viena vai divas. Un līdz ar to arī ir interesants jautājums, kā mēs dalamies šajās izmaksās un slodzē. Tika izdarīta atsauce uz uh, ieroču kontroli, es nerunāšu pārāk daudz par to, jo tas jau, manuprāt, ir jau izteikts. Katrā ziņā e, šī problēma vienmēr ir tikusi cilāta, jo mēs uzskatām, ka jau 2010. gadā arī tiks šis jautājums vēlreiz cilāts, jo e, ASV un e, Krievija pārunās tēmu par jauno kodoli ieroču vai ieroču samazināšanu. Mēs nezinām, kādas ieroči tur iekļaus un kādas izsvītros, taču šobrīd mēs varam teikt, ka ir diezgan liela tātad nelīdzsvarotība jo, kā ziniet, ar 400 ir tādi, kas ir minēti izstās, uzstādīti Eiropā un 100, kas darbojas no kuģiem un Krievijai droši vien ir 2000 šo e, ieroči. Mums nav īsti skaidrs no Krievu puses, kā viņi ir e, šos politiskos apsolījumus, ko viņi 1991. gada laikā sniedza, kā tas ir e, dzīvē izvērties. Taču katrā ziņā šie tuvas darbības kodolieroči būs pamats tuvāk, tālākajām divpusējām pārnām. Eh, nu, atlikušajā laikā es eh, gribēju eh, mm, īsi pieskarties, varbūt pat tādā telegrammas veidā pieskarties. Tas, ko es gribu pateikt, es uzskatu, ka 10-12 mēnešu laikā būs ļoti būtiski, vai mums vispār saglabāt kodolu misiju mm, Eiropā un kādas izmaiņas veikt. Es domāju, ka E, tas būs arī NATO jaunajā strak, e, stratēģijā iekļauts, jo šobrīd jau ir strateģiskā konceptā jau zinām tāda izteiksmes forma, un tur ir kā kāda default vai iepriekš noteikta mm, tēma ko tas nozīmē, NATO varēs izteikties, ka varbūt e, šobrīd tie ir nepieciešami un tie būs nepieciešami turpmāk un nenosakāmā nākotnē arī. Un grūti pateikt, kā mēs ar šo uh, nulles uh, sistēmu varēsim savienot to. Tad, priekš kā mums ir vajadzīgi kodolieroči, kādu lomu tie šobrīd spēlē? Mums tas varbūt jāsaka, ņemot vērā to, kāds ir eh, fonds šobrīdējam riska izvērtējumam, jo ir zināmas tāds negatīvs signāls, jo ir vesela rinda valstu, kas progresē, lai tām būtu tehniskās iespējas veidot e, gan e, tieši pašā kodolieroču, gan arī balistisko raķešu sistēmā. Tātad, ko mēs redzam, e, kādas problēmas risināsies 25-30 gadu laikā, tāpat arī tuvāko 5 gadu laikā. Mēs esam redzējuši, kādas ir jaunas problēmas ir radušās, jo ņemiet vērā šo incidentu Sīrijā. Tātad eh, mums ir eh, draudu eh, vide, kas ir jāņem vērā analīzē. Kad mēs skatāmies vismaz sākotnēji uz to, kā mm, tuvās darbības kodoli ieroči varētu tikt izmantot, lai apkarotu draudus, mēs šobrīd redzam, ka Eh, šie kodola spēki faktiski nav nekādās kopsakarā, jo mums ir empiriska pieredze no tuvākajām krīzēm vai no pirmajā līča, Persijas līča karā, kad mēs zinājām, kad Irāka strādā eh, pie eh, kodola ieroču attīstīšanas, mēs nezinājām, kādā mērā viņi tikuši galā, tad vēl jau tuvāki jau notikumi par to, kas šobrīd notiek eh, ar Pakistānas un Afganistānas robežas, jo šobrīd jau eh, viena kodola mm, valsts eh, veic operācijas citā kodola ieroču valstī bez kādas iepriekšējas saskaņošanas, tā kā mums jāzina, kas tur notiek. Mums ir līdzīga situācija attiecībā uz Irānu. Protams, Eh, joprojām ir šis fonds, ka ir tālas darbības rādījus, bet šobrīd, cik mēs zinām, ka reģionā nav tuvas darbības kodolieroču, un tāpēc tie varbūt nespēlē nozīmīgu lomu šai scenārijā. Mums ir arī eh, vesela eh, rinda militāru tehnisko jautājumu, kas ir saistīti ar šīm te raķešu sistēmām, kas tiek izmantotas uh, Kā es teicu agrāk, mm, bija vesela rinda dažādu uh, raķešu sistēmu. Tagad mums ir tikai viena. Uh, dažādas uh, lidmašīnu tātad ierīces. Un, uh, protams, šīs lidmašīnas var lidot 20-25 un uh, tās tiks nomainītas. Eiropas valstīm šis jautājums Eh, pienāks 2012. un 2015. gadā par to, eh, kurā gadā mums vajadzēs eh, modernizēt mūsu Tornado F-16 lidmašīnas. Šobrīd tātad mums nav nekāda tāda sistēma, ko mēs varētu izmantot, jo F-35 nav izmantot, nav certificēta jo ASV to nedara, jo viņiem tas nevajag, viņi izmanto citas eh, piegādes, eh, ieroču piegādes sistēmas, un eh, citas valstis arī šobrīd neveic certifikāciju. Alternatīva varbūt skatīties, kāds ir cits iespējams risinājums. Vienīgā sistēma, kas varētu tikt izmantot šobrīd, tai būtu nepieciešams dramatiskas izmaiņas, ir franču sistēma kas ir e, Franču nacionālās sistēmas sastāvdaļa, bet Francija ir pilnīgi skaidri pateikusi, e, ka tad, kad viņi iestāsies NATO atpakaļ, tad e, kodolieroči netiks iekļauti kopējā sadarbībā. Tā kā mums ir daži praktiski jautājumi, kas mums ir jāpārdomā. Ja mēs īsumā skatāmies uz politisko dimensiju, es jau pieskāros jautājumā par uh, šīs slodzes vai pūļu uh, sadalīšanu savā starpā. Un, protams, mums jāskatās, cik daudz šobrīd ir valstu šajā palielinātajā NATO, bet ir arī, cik tad var piedalīties vispār, jo uh, ir tātad konkrētās vietās e, šie ieroči uzstādīti, kas nav pārvietojami. Mēs nevaram pārvietot tos e, tuvāk Krievijai, jo mēs e, esam to apsolījuši Krievijai mūsu sarunu laikā. Ir potenciālas iespējas par to, kā NATO izmantos ieročus ka mums pat ir ļoti grūti iedomāties, kāds būs tas scenārijs. Eh, augstā kara laikā mums bija integrēts militārais plāns, eh, kas eh, varētu tikt izmantots politiskās vadības laikā, taču izpildi veiks militārā puse, jo augstā kara kontekstā mums nebija laika um, sēdēt par to un domāt, kāds būs plāns. Šobrīd mūsu plāns ir pārnāts mm, visos tās posmos un mums ir gan ko, zināms, ko darīt eh, pirms operācijas, gan tās laikā. Un eh, kā tad izmantosim kodolieroči kādā iespējamā scenārijā. Pat ja kāds no mm, varbūt visvairāk pakļautajām valstīm, piemēram, Turcijai, ir ārkārtīgi grūti eh, saņemt uh, saņemt varbūt pat eh, Turcijas atļauju izmantot tās bāzes pam, parastajiem konvencionālajiem ieročiem. Un eh, iedomāties, ka eh, Turcijas bāzes varētu izmantot kodolieroču izmantošanai, tas ir vēl mazāk iespējams. Cits interesants jautājumu kopums, ja mums nebūtu ieroču šādu kodolieroču, kas tad notiktu? Un dažas alternatīvas jau ir pārunātas pirms iepriekš par to, mm, kādas izmantot tad mūsu mm, militāro mācību sistēmas un principus. Te ir jautājums par mm, attiecīgām drošības garantijām īpašām, īpaši apdraudētām valstīm, piemēram, ASV, Polija, uh, jautājumā par uh, piedalīšanos NATO, kāda bija nosacījuma modifikācijas, kā izmantot uh, ASV spēkus Eiropā Arī tas ir tāds vesels pakotnes sastāvdaļas alternatīva, eh, kā mēs varētu mm, rīkoties, ja mums nebūtu kodolieroči. Un nobeidzot šo, eh, piedodiet par šo ātrumu, kādā es pārskatīju šos problēmu kopums Lai gan es domāju, ka lielākā šī kodolieroču uh, jautājuma dimensija tuvākajā laikā ir pilnīgi skaidra, tad ir vesela rinda uh, ļoti svarīgi papildu jautājumu, un es gribētu teikt, ka šis ir viens no tiem. Mums šāda debata ir nepieciešama 12 mēnešu laikā, jo 2010. gadā būs šie uh, nu, īpašās konferences, uh, Eh, būs bilaterālās eh, ieroču ierobežošanas eh, konferences, un mums tiešām ir jāsāk gatavoties 2010. gadam. Ko es gribēju teikt? Es domāju, ka NATO vajadzētu iesaistīties šajās diskusijās ar atvērtu prātu. Mums vajadzētu skatīties uz to, kas pēdējo 15 gadu laikā ir noticis, ka NATO ir izmainījis tiešām dramatiski savu kodolieroču politiku, un e, NATO nav ideoloģiskas e, apņemšanās izmantot e, kodoli ieročus turpmāk, vai arī viņi nav, nevē, nav tā, ka viņi nevēlētos izmantot alternatīvas. Tātad mums jāpatur ieroči, ja tie mums ir vajadzīgi, taču mums, ja šie ieroči nav vajadzīgi, tad tiem ir jātiek izvestiem. Paldies! Paldies doktoram Antoniem. Tagad vārds jautājumiem. Lamāls kungs no Itālijas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt Antonīkungs savu ļoti interesanto prezentāciju varētu papildināt ar tādu īsu pārskatu par to, kāda ir patreizējā Krievijas stratēģija attiecībā uz kodolieročiem. Vai Krievijai ir vidējā, eh, kāda stratēģija attiecībā uz tuvas vidējas vai tāls darbības rādījus raķetēm? Paldies. Sorry, now. Thank you. Anuškevičs kungs, jā, paldies. Par kodolieročiem. Par taktiskajiem kodolieročiem. Šis jautājums neapšaubāmi ļoti bieži parādās. Gribētu atgādināt, ka presē arī bija tāda satraucoša informācija kā kodolieroči tiekot izvietot Kaļiņingradas apgabalā. Un tāpēc neviļas jāuzdod jautājums. Vai būtu iespējams? Iekļaut kodoli ieročus kaut kādā līgumā, to skaitu un izvietam kaut kādā līgumā, kas būtu līdzīgs kā nolīgumā par parasto bruņojumu. Tad varētu labāk novērot to, kā tie tiek izvietot un cik lielā skaitā. Otrs jautājums par mazjaudas kodolieročiem. Es saprotu, ka šis jautājums ir iesaldēts, bet vai tas ir iesaldēts, ja varbūt atmests pavisam? jo, manuprāt, pastāv briesmas, ka varētu zust šī robeža starp klasiskajiem un kodolieročiem, ja mēs izmantojam, teiksim, paļaujamies šim kārdinājumam izmantot vājas iedarbības kodolieročus. Vārds eh, Turcijas pārstāvim Erdemkungam. Paldies, priekšsēdētāj kundze. Pirmkārt, gribētu komentēt to, ko jūs teicāt par bāzēm Turcijā. Tās tiek plaši izmantotas dažādām operācijām. Jūs atcerēsieties, ka pirmā Persijas līča kara laikā amerikāņu bāze Džiliģenā tika izmantota loģistiskās palīdzības sniegšanai, un nādēļ arī tam, lai pasargātu Ziemeļirāku no Sadama, no citiem spēkiem. Tagad, ja mēs runājam par Irākas karu, tad lielākā daļa piegāžu notiek caur Turciju. Tātad šīs militārās bāzes Turcijā tiek plaši izmantotas dažādām operācijām reģionā. Otrs komentārs. Tad, kad mēs runājam par kodolieročiem, tad, protams, mūsu bažas lielā mērā centrējas uz uh, Irānu, un Turcijai šīs bažas ir īpaši aktuālas. Turcija, protams, ir pret to, lai Irānai būtu kodolieroči. Jo tas pilnībā mainītu spēku samā reģionā. Es gribu uzdot jautājumu, tas varbūt nav ne, ne tieši attiecas uz tēmu, bet es tomēr to uzdošu. Vai varētu šos jautājumus skatīt vispārīgāk, plašāk? Vai mēs varētu aicināt Izraēlu atteikties no saviem kodolieročiem un tādī pašā laikā aicināt Irānu neveidot šo kodolkapacitāti? un prasīt, lai Irāna un citas valstis atzītu Izraels likumīgo pastāvēšanu Varbūt tas ir ārkārtīgi naivs jautājums, taču tas man ienāca prātā. Varbūt varētu uz šo reģionu skatīties tādā visaptverošā veidā. Un nevis izdarīt spiedienu tikai uz Irānu vienu pašu. Irāna saka Indijai, Pakistānai, Izrēlai ir kodolieroči, kādēļ mēs nevaram tos attīstīt. Daudz esmu runājis ar Irānas pārstāvjiem, un viņi vienmēr piemin šo argumentu. Ko jūs domājat par manas piedāvāto pieeju? Paldies! Bovāra kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Doktor Antonī, es ļoti augstu vērtēju jūsu uzrunu. Paldies par to, un man ir tikai viens komentārs. Jūs pieminējāt, ka Francija atgriežoties NATO tomēr grib paturēt pilnīgu suverenitāti attiecībā uz saviem kodolieročiem. Es negribētu, lai rastos pārpratumi ar citiem Eiropas Savienības partneriem un amerikāņu partneriem. Tas nav tāds kā priekšnoteikums Francijas iesaistē NATO. Tas tāpat kā ASV, arī amerikāņu kodola spēja ir nacionālajā pārvaldībā. Tā nekad netika nodota NATO pārvaldē vai menedžmentam. Minēšu piemēru, kad ģenerālis de Gauls prasīja NATO pārstāvjiem, cik ir ASV kodolgalviņu Francijas teritorijā. Tas bija pirms Francijas izstājas no NATO. Tad amerikāņu ģenerālis viņam atbildēja, ļoti žēl, ģenerāli de Gaulle, bet es jums nevaru to pateikt. Es to nevaru atklāt, jo tas ir noslēpums. Un tad ģenerālis de Gaulle teica, nu tad ziniet, Šī ir pēdējā reize, kad kāds amerikāņu ģenerālis Francijas valdības pārstāvjim nevar sniegt atbildu jaut uz šo jautājumu. Un tas arī bija tas pēdējais iemesls, kādēļ ģenerālis de Gauls nolēma e, izstāties no NATO. Tādēļ nevajadzētu rasties pārpratumam šeit. Tās, kā Francija joprojām patur pārvaldību pār saviem kudospēkiem, nenozīmē, ka Francija neiesaistīsies uh, NATO uh, eh, ģenerāla štāba darbībā. Paldies! Paldies! Runājot par Francijas kodolieročiem, protams, vietā ir dramatisms, jo, maigi izsakoties, Francija un tās kodola politika ir ļoti īpatnēja. Protams, var teikt, ka kodolieročiem ir, ko, no kodolieročiem ir jātiek vaļā. Eiropas Savienībā ir debatas par šo jautājumu. Ir diezgan tāda liela atturība attiecībā pret Britu un Franču kodolieročiem no citu dalību valstu puses. Bet tāpat laikā mēs runājam arī par Irānas kodolspēju. Es domāju, ka ir nevietā rādīt ar pirkstu uz citiem. Mums ir jāsāk pašiem ar sevi jādomā, kāda ir mūsu kodolspēja. Antonī Kungs, ko, kā jūs komentētu franču un britu kodolu ieroču klātesamību šajās transatlantiskajās attiecībās? Vācijā šis jautājums ir ļoti aktuāls. Mums ir tā saukt, mēs esam tā sauktais kodola dalībnieks. Tas nozīmē, ka Vācijai nav pašai savu kodola ieroču. Uh, taču mēs vairāk vai mazāk piedalāmies Eiropas Savienības un ASV kodolieroču izstrādē. Tātad situācija ir tāda ļoti dīvaina. Kāda ir jūsu nostāja pret šādu lomu? Es personiski uzskatu, ka Vācija ir jāizbeidz iesaista šo ieroču izstrādē. Es gribētu lai ASV kodolieroči, kas šobrīd ir izvietot Vācijas teritorijā, tiktu izvesti. Gruzijas prezidents Saakašvili izteicās, ka kodolieroču izvietošana esot NATO politikas princips. Kaut kur ir bijis rakstīts, ka esot tik un tik kodolgalviņu tajā vietā un cik atkal citur, bet neviens nezina precīzi, cik ir šo ieroču un kur tie atrodas. Kā mēs varētu saņemt detalizētāku informāciju par šo ļoti būtisko jautājumu? Es domāju, ka tas ir svarīgs priekšnoteikums jebkura politiska, jebkuras politiskas nostājas paušanai. Un nobeigumā, ja mēs vēlamies, lai mūsu Eiropas politika būtu ticama, tad mums noteikti kaut kas ir jādara atbruņošanās jomā. Un pirmais, kam, kam būtu jāpievērš uzmanība, ir kodolieroči. Paldies! Paldies, ja neviens cits kolēģis nevēlas izteikties, tad arī es uzdošu jautājumu. Es atbalstu to jautājumu, ko uzdeva Turku kolēģis. Man bail, ka sarunās ar Irānu mēs nonāksim līdz tādam punktam, kad mēs nedrīkstēsim vairs pievērst acis uz reģionālo konfliktu. Reģionā jau ir kodola vara, un tās ir ne tikai Indija un Pakistāna, bet arī Izraela. Manuprāt, mēs vairs nevaram ignorēt šo reģionālo kontekstu arī tajā ziņā, ka Irāna, protams, virzās uz militārās kodolprogrammas izveidas pusi, un viņi ir kā līderis reģionā, kas mudina arī citas valsts darīt to pašu. Manuprāt, tuvējo austrumu kodolbrīva zona ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, par ko mums būtu jārunā. Vai nav dīvaini? Mēs redzam, ka ASV pusi jaunā administrācija e, it kā izrāda kaut kādas kustības pazīmes. Es ceru, ka tas parādīsies arī NATO. Atceros, ka pēdējā NATO parlamentārās asamblēs tikšanās reizē vai iepriekšējā, kas notika Islandē, mēs sākām runāt par jauno strateģisko koncepciju. Manuprāt, Norvēģija pieteica jautājumu par to, ka ir nepieciešams pārdomāt uh, kodolieroču neizplatīšanas doktrīnu. un nebija daudz dalībnieku, kas pievienojās Norvēģu bažām. Es tik tiešām ceru, ka Obamas administrācijas jaunā pieeja sekos, piemēram, ko rādīja Kisingers, Nons, Šulcs un Parīs, un uh, mēģinās kaut kādā veidā mazināt kodolieroču skaitu. Gribētu dzirdēt Antonī kungu viedokli par sekojošo. Manuprāt, ļoti liela negribība parādās tieši Francijā un apvienotajā karalistē. Tās ir valstis, kurām ir kodolieroči. Mēs pārējie neuzdodam viņiem jautājumus. Mm. Eiropas drošības un aizsardzības politikā netiek uzdots neviens jautājums par to, kāpēc Eiropas saimnības dalību valstu vidū ir divas kodolvalstis. Mēs dzīvojam ļoti smagas ekonomiskās krīzes apstākļos. Briesmīgi trūkst finanšu resursu. Mums trūkst militārā aprīkojuma, kas ir tiešām nepieciešams, lai risinātu tūlītējas problēmas. Un šeit es nedomāju kodolieročus, bet gan pavisam vienkārši aprīkojumu. Vai šī nebūtu lieliska iespēja aicināt Eiropiešus, ASV un citas NATO dalību valstis pārskatot šo te kodolieroču neizplatīšanas līgumu, tomēr aicināt domāt stratēģiski un tikt vaļā no šiem kodolieročiem reiz un pa visām reizēm. Antonī, tagad vārds jums atbildēm uz izskanējušiem jautājumiem. Paldies! Paldies par ārkārtīgi interesantiem jautājumiem! Iesākumā tiek uzdots jautājums par Krievijas attieksmi pret kodolieročiem. Lielā mērā piekrīt Oņuškeviču kungam, tas ir kritiski svarīgs jautājums. Jāsaka, neesmu īpaši, um, man nav liels šaubas par to, kā ASV tik tiešām vēl šajās diskusijās iesaistīties, jo ir liela politiskā grība, arī uh, darbības līmenī, operatīvajā līmenī, uh, kur ir ļoti augsti, kompetenti cilvēki un eksperti, kas ir gatavi šajās diskusijās iesaistīties. Uh, No Krievijā no otras puses situācija nebūtu nav tik skaidra. Protams, ir bijušas izmaiņas deklaratīvajā līmenī pēdējo gadu laikā. Krievija šķiet vēlas vairāk pamatoties, vairāk paļauties uz kodola ieročiem, jo tik tiešām viņi nobežījušies par savu parasto, parastā kara spēka kvalitāti. Patreizajā Krievijas administrācija ļoti nopietni domā par militāro reformu, par dziļu reformu, kas varētu būt diezgan sāpīga parastajiem karavīriem Krievijā. Šķiet, ka ir panākta vienošanās, ka Krievijas militāristi ir gatavi norīt šo te nepatīkamo reformu, lai varētu brīvi pieņemt strateģiskos lēmumus. Un tas noteikti ietekmēs Krievijas uzvedību divpusējā kontekstā. Mums ir pamats bažām. Tāpat arī nav nekādas caurskatāmības. Ar zinām pārliecību varam teikt, ka ir apmēram desmit tūkstoši kodēlieroču pasaulē, kas ir izvietot un varētu būt aktīvi. Ir vēl arī rezervē turēt ieroči un kopumā varētu būt tātad 20 tūkstoši apmēram. Krievija un ASV Krievijai un ASV piedara apmēram 90% no šiem ieročiem. Krievijas īpatsvars ir nedaudz mazāks kā puse no visiem kodolieročiem, bet neko sīkāk mēs nevaram pateikt, it īpaši par Krievijas tūzdarbības ieročiem. Tāda caurskatāmība nav liela, un um, tas tieši saistās ar to, ko jūs teicāt par kodolieročiem Eiropā. Mēs, protams, NATO, protams, varētu vienpusēji nolēmt šos ieročus neizmantot vai iznīcināt. Citi iespēja ir izmantot šo ieroču klātbūtni kā tādu spiedienu e, divpusējās sarunās ar Krieviju. Varētu atgādināt politiskos solījumus, kas tika doti uzņemot Eiropas Savienībā jaunās dalību valstis un aicināt Krieviju eh, pieņemt arī, mm, dot arī kaut kādus politiskus solījumus attiecībā uz kodolieroču neizmantošanu. Tas varētu mums ļaut vismaz aplēst problēmas uh, apjomu. Tik uzdot jautājumu par Irānu un Izrēlu. Nedaudz gribētu iebilst tam, ko Dans teica pirmīt par Irānas perspektīvu. Manuprāt, ir divi nepieciešami komponenti no Irānas puses, eh, lai būtiski mainītos viņu kodoprogrammu. Pirmkārt, ASV-Irānas divpusējās attiecības, bet Otrs ir, manuprāt, no Irānas perspektīvas ir nepieciešams reģionālās drošības perspektīvas. Un šeit Eiropa varbūt nav izšķirīgais spēks, bet tomēr ir lietas, ko mēs varētu darīt, lai veicinātu diskusiju par um, jēgpilnu drošības sistēmu tuvējos austrumos. Turcija un citas valstis jau ļoti labi darbojas šajā situācijā uzņemšos savu lomu Ja mēs gribam, ka, lai nākotnē runājot ar Irānu, mēs varētu mazināt šo te kodoli ieroču radīšanas iespēju, tas nozīmē, ka mums ir jāmazina antagonisms. Vēsturiski Irāna un eh, Eiropas Savienība nav ienaidnieki, tāpat arī Irāna un Turcija nav ienaidnieki, Izraela un Irāna nav ienaidnieki. Kāpēc mums tagad pēkšņi būtu jārada tāda situācija, kur uh, viens otram ir ienaidnieks? Tam nav nekādas jēgas. Vēsturiski Irāna un Izraela zināmā mērā pat ir bijušas solidāras uh, attiecībā pret arābu valstu potenciāliem draudiem. Tātad drīzāk viņi bijuši partneri nekā ienaidnieki. Tātad mums ir jāmēģina ģenerēt jēgpilns reģionāls drošības process ap Irānu. Tālāk jautājums par Francijas attiecībām ar NATO. Nevar iebilst nekam no tā, kas tika teikts. Domāju, ka mums jādomā par to, kā mēs varam e, veidot diskusiju tā, lai tajā būtu iesaistīts visas valstis, bet Francija tomēr nepiedalās tādos jautājumos par kodolieročiem. Tas ir ļoti sarežģīti. E, būtu daudz vienkāršāk, ja Francija varētu palikt tāpat. Tad kad um, notiek diskusijas par šiem jautājumiem. kodolieroči Francijā un apvienotajā karalistē un to lomu transatlantiskās attiecībās, manuprāt, jāskat plašākā kontekstā. Šobrīd mainās globālais konteksts kodolieroču izplatīšanā, izstrādē, izvietošanā. Francija un apvienotā karalista uzskata, ka tas ir jāņem vērā. Tāda valsts kā Indija ir pārkāpus ļoti daudzus tehniskos soļus, un pavisam nesen viņi ir veikuši ļoti veiksmīgus izmēģinājumus zemūdens kodolieroču palaišanai, uh, un viņi jau pavisam drīz nonāks pie jaunākās paudzes kodolieroča izveidošanas. Ķīna arī modernizē savus bruņotos spēkus. Uh, Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ Francija un apvienotā karaliste vēlas paturēt kaut kādu kodolieroču arsenālu. Domāju, ka mm, drīzāk jāskatās uz pasaules kontekstu, ne tikai uz transatlantisko kontekstu, lai meklētu skaidrojumu šo valstu nostājai. Tā tad ir nepieciešams plašāks dialogs. Kodolieroču neizplatīšanas līgums, MPT līgums ir globāls. Stratēģisko ieroču izplatīšanas līgums ir divpusējs starp ASV un Krieviju. Šie instrumenti ir absolūti nepieciešami, bet ar tiem nepietiek. Mēs nekādi nevaram iesaistīt visas vajadzīgās puses daudzpusējā dialogā, jo šobrīd nav tāda instrumenta, struktūras vai iestādes, kas iesaista šīs valstis. ASV, Eiropas Savienība, NATO, Krievija, plus Indija, plus Pakistāna ir vajadz, būtu vajadzīgs tāds mm, ietvars, kurā mēs varam panākt vienošanos ar visām kodolu valstīm. Paldies! Paldies doktoram Antonijam! Mm, debats tuvojas beigām. Došu vārdu Žulijam Randam Kajam noslēguma vārdiem.